Well, good morning, everyone. Labrīt visiem. Turpināsim nodarbinātības komitejas sanāksmi, ko pārtraucām vakar. Man jums jāpastāsta, Lūkas. Pieejams visas valodas tulkojumā, izņemot somu, maltiešu, horvātu un gailu valodu. Un domāju, ka lielākai daļai no jums tas šķitīs pieņemami. Turklāt gribēju jums vēl pastāstīt, ka šodien, nedaudz vēlāk, notiks uzklausīšana pēc Eiropi, Eiropas jauniešu pasākumu un šķiet, ka paredzēti apmēram simts jauniešu ierašanās. Jāsaka, šī tāpa nav visai liela. Parasti es, kā saprotu, 210 vietas paredzētas Parastās vietas tad tiks, tiks mm, pa, iezīmētas deputātiem un asistentiem, parasti tā, mm, tās ir 190, tāpēc gribētu vaicāt, vai varbūt uzklausīšanas laikā jūs varat nedaudz pārvākties uz priekšējām rindām, tā lai šie jaunieši varētu tad aizmugurējās rindās sēdēt. Nu tā mazliet saliedēties, nu, ne, varbūt netik izkliedēti sēdēt pa visu zāli. Un tad jaunieši varētu sajusties kā daļa no visu šī pasākuma, bet par to tad vēl mazliet arī vēlāk. Pirmais šī rīta darba kārtības jautājums ir viedokļa apmaiņa ar pamattiesību aģentūras direktoru Maiklu mm, Oflaherty. Viņš eh, tūlīt runās, apmēram desmit minūtes došu viņam, un pēc tam došu vārdu starptautiskās darba organizācijas pārstāvim. Manuēlam Apaukas arī šeit ir ieradies. No nu, komisijas pārstāvju nav, un tāpēc eh, pēc tam tolīt norisināsies diskusijas. Bez tālākas vilcināšanās, profesora Flahetī jums vārds. Liels paldies priekšsēdētāji, godētie komitejas locekļi, draugi. Pamatiesība aģentūras vārdā esmu pagodināts būt šeit šorīt Mēs uzskatām, ka jūsu komitejas veiktais darbs ir ārkārtīgi nozīmīgs cilvēktiesībām, pamattiesībām. Nu, kaut vai divi piemēri. Cik svarīgs ir 15. hārtas pants, ar kuru tiek garantēta Eiropas pilsoņiem tiesība saņemt darbu, meklēt darbu, piedāvāt savus pakalpojumus jebkurā dalībvalstīm un 30 pirmais šīs hartas pants, kur tiek garantētas tiesības uz godīgiem un taisnīgiem darba apstākļiem. Tāpēc domāju, ka šai nodarbinātības kontekstā ļoti atbilstīgi esmu šeit. Ņemot vērā, ka nodarbinātības saistītās tiesības ir tāds kā multiplikators, kas saistīts ar daudzām citām brīvībām un tiesībām, kas piemīt cilvēkam. Mēs mūs uzaicināju šorīt runāt par tām jomām mūsu darbā, kas pārklājas ar jūsu darbu kompetencēm un it īpaši par mūsu darbu attiecībā uz, uz tādām smagām darba eksploatācijas formām. Tāpēc tūlīt pēc šīs tēmas arī ķeršos klāt. Ar smagu darba eksploatāciju mēs saprotam tādas darba eksploatācijas formas, uh, un tipus, kas ir vai nu kriminalizētas saskaņā ar tie, mm, dalību valstu tiesību aktiem, vai tās vajadzētu kriminalizēt saskaņā ar ES un starptautiskajām tiesībām. Un tāpēc tās ietver, bet ar to vien neapražojas, kā verdzība, kalpība, piespiedu, obligātais darbs, visa veida darba eksploatācija, kas būtu jāpadara par kriminālu, jā, jānosaka par kriminālu eh, pārkāpumu saskaņā ar sankciju direktīvu. Laikā no 13. līdz 15. gadam mūsu aģentūra veic ļoti plašu pētījumu par eh, šo parādību. Darījām to visās ES dalību valstīs. Tā rezultātā sagatavotais ziņojums tika publiskāts publiskots 2015. gadā, un pat līdz šim brīdim ir vienīgais šāda tipa ziņojums, kas visaptveroši pēta dažādu veidu kriminālās darba eksploatācijas formas. Tur tiek likt priekšā 600 profesionāļu viedokļu no 21 dalībvalsts, tiek uzskatīti riska faktori, kas mudina, veicina šādu darba formu veidošanos. Tāpat arī uzsver um, to, ka vajadzētu um, piekopt attiecīgi praksi, lai šāds darba formas izskaustu. Nesen mūsu aģentūrā izstrādājām, strādājam pie tā, ka arvien ka vācam datus par to, ka šāda darba eksploatācija ir vien vairāk parādās, bet eh, jāsaka, tās īstenotāji ļoti reti, kad tiek notiesāti un saukti pie kārtības. Pastāv tāda kā nesodāmības sistēma, kuras pamatos ir trīs pīlāri. Pirmām kārtām tas, ka krimināla tiesības ir fragmentētas, trešām, otrām kārtām trūkst uzraudzības un trešām kārtām trūkst proaktīvas politikas, iniciatīvu un izmeklēšanas Mūsu pētnieku pētījumā identificējam, ka šādas darba eksploatācijas formas ir ļoti redzamas dažos konkrētos sektoros lauksaimniecībā, celtniecībā, pārtikas e, un viesnīcas e, sektorā un mājas darbos. Priecājos šai komitejai šodien stāstīt, ka pamatoties uz šo ziņojumu, pamatiesība aģentūra turpina pētījums šai jomā. Uh, un 2017. gadā esam plānojuši sagatavot jaunu ziņojumu, kurā šobrīd aptversim e, pašu ārvalstī strādājošo viedokļus. Šai pētījumā šobrīd vēl pastāv tāds iztrūkums, jo netiek pastāstīts šis stāsts e, no šo, no pašu šīs fenomenas kārto puses, tātad strādniekiem pašiem. Tātad 2017. gadā veiksim pēci, pētījumu pamatojoties uz 15. gada rezultātiem un ceram sagatavosim atbilstīgu jums palīdzošu dokumentu, tā lai jūs varat izstrādāt atbilstīgu politiku un likumdošanas reakciju. Gaidot šo 17. gada pētījumu rezultātus gribētu ierosināt, ka tās rekomendācijas, ko piedāvājām 2015. gadā, joprojām ir aktuāls un tām jāpievērš uzmanība. Tostarpā ir šādas rekomendācijas. Pirmām kārtām nepieciešams radīt visaptverošu un skaidru kriminālu tiesību definīciju, kas ļautu aizsargāt visus strādniekus pret smagām eksploatācijas formām. Otrām kārtām ir jāpastiprina uzraudzība darba inspekcijās no arotbiedrību puses, no finanšu policijas puses un no citu attiecīgu varas iestāžu puses, kur mandātā ietilpst šādas pilnvaras un resursi šādu funkciju veikšanai. Trešām kārtām nepieciešams radīt sociālā brandinga sistēmas, kas būtu visaptvarošas un uz kurām varētu paļauties tā, lai patērētāji būtu informēti par to, ka, piemēram, viņi iegādāto produktu vai pakalpojumu tiek šādas eksploatācijas rezultātā saražoti. Un visbeidzot, tie pilsoņi, kas vēlas doties uz citām dalībvalstīm strādāt, ir pirms tam jāinformē par to, ka pastāv šāds eksploatācijas risks un jāinformē par iespēju, kur viņiem vērsties, ja viņi to piedzīvo. Šādas smagas eksploatācijas formas eh, šobrīd beigšu izskatīt un pieskaršos divām citām jomām, kurās šobrīd darbojamies un kas varētu būt visai interesants arī jums, kā komitējai. Pirmā no tām ir saistīta ar Romu situāciju. Romi, kā jūs zinat, ir Eiropas lielākā etniskā minoritāte, un tā ir arī tā minoritāte, kas visvairāk piedzīvo diskrimināciju. Mūsu aģentūra jau agrāk ir strādājusi pie tā un konstatējusi, ka Roma sastopas ar ļoti lieliem, lielām problēmām nodarbinātības kontekstā, ļoti zem nodarbinātības līmenis, ir īpaši attiecībā uz jauniešiem, trūkst izglītības, kvalifikācijas. Tas viss kombinācijā ar dzīvesvietu segregāciju un diskrimināciju mm, noved pie tā, ka šie cilvēki tiek izslēgti no oficiālā darba tirgus. Pamatiesība aģentūra uh, drīz publicēs jaunus datus par romiem. Tas notiks šī mēneša beigās, 28. novembrī. Un ārkārtīgi skumji, gan tomēr, ka šie rezultāti būs visai bažas raisoši. Mm, šo datu ietvaros konstatējam, ka tikai 30% Romu vecumā no 20 līdz 64 gadiem ir apmaks, strādā apmaksātu darbu, Tas ir salīdzinājumam 70% tas, šādu cilvēku tādā vecumā pārējo iedzīvotāju vidū strādā apmaksātu darbu. No jauniešiem tikai neliels procents jauniešu strādā, mācās, un šis skaitlis vidēji Eiropā ir daudz, daudz lielāks. Cita starpām Tas nozīmē, ka 2013. gada padomas rekomendācija mēķu sasniegšana attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi pret romiem, attiecībā uz piekļuvi darba tirgumu un nodarbinātības iespējām radīs nopietnas problēmas īstenošanas procesā. Un visbeidzot, godātie deputāti, vēlos pievērsties invaliditātei. 27. ANO konvencijas invalīd, par invalīdu tiesībām pantā tiek teikts, ka invalīdiem ir tiesības strādāt uz vienlīdzīgiem pamatiem, tāpat kā citiem. Un, protams, ka šai kontekstā jums kā komitejai ir, ir nu, jums kā vienai no trim parlamentu komitejām piekrīt tiesības strādāt pie šī uzraudzības ietvera. Un tāpēc jūs noteikti ļoti labi zināt, kādas problēmas rodas šajā jautājumā. Diemžēl jāsaka, ka arī šajā ziņā mūsu mm, aģentūra vēlas norādīt uz visai satraucošiem datiem. Nesenies, nesen savāktie statistikas dati, ko piegādā sta, mm, attiecīgās struktūras par dzīves apstākļiem, norāda, ka pastāv nodarbinātības plaisa 23% punktu apmērām, tātad 48% no invalīdiem ir nodarbināti salīdzinājumā ar 71% no iedzīvotājiem bez invaliditātes. Esam identificējuši veidus, kā šo plaisu pārvarēt, un nu, esam novērojuši vairākas visai pievilcīgas prakses dalību valstīs. Tas saistīts gan ar motivāciju, nu, piedāvāšanu, stimulāciju un kvotām. Par motivāciju runājot Portugālē, piemēram, pieejamais Portugāla piedāvājusi finansējumu valsts struktūrām, kas pieņem darbā sievietes ar invaliditāti, sievietes ar invaliditāti, kas meklē savu pirmo darba vietu un ir sākušas un ir pieteikušos darba meklēšanas centros. Par kvotām runājot, tas e, attiecas uz invalīdiem un pie, padara to par pienākumu vismaz e, tiem uzņēmiem, kur ir vismaz 20%, 2 līdz 6% šo darbinieku e, pieņem, rekrutēt tā, ka tie ir invalīdi. Domāju, ka tās ir labas iniciatīvas, kuras esam konstatējuši dalību valstīs, un tās vajadzētu replicēt, tās vajadzētu izmantot arī citur. Tas būtu kā tāds būtisks centiens, kā pārvarēt šo nodarbinātības plaisu. Godātā priekšsēdētāja. Es ar to vēlētos savu uzstāšanos beigt. Pamatiesība aģentūra, protams, ir gatava atbildēt uz jebkādiem jautājumiem, kas jums varētu būt radušies. Uh, man līdzi ir arī kolēģis Alvins Dīrigs, kas ir eksperts šais jautājumos, un ļaujiet man jūs, godētā kundze, apliecināt, ka pamatiesība aģentūra ir vienmēr jūsu rīcībā un vēlas jūs atbalstīt šajā jūsu ļoti svarīgajā darbā. Paldies! Lies paldies! Paldies, Flērtī kungs! Tagad dos, dosim vārdu nākamajiem runātājiem, lūdzu. Homājienpūrkungs, labrīt! Priecājos būt šeit! man lūdza reaģēt uz sākotnējiem paziņojumiem un sniegt varbūt papildus informāciju, ko Startautiskā darba organizācija bija bez DO varētu piedāvāt šai diskusijai. Domāju, ka realitāte ir ļoti skarba. Mēs jau dzirdējām, ar, kādiem, ar kādām problēmām um, cilvēki sastopas šai ziņu, šai ziņam mums par to runāts, bet gribētu turklāt teikt, ka steidzam jārīkojas. 21 miljonus iedzīvotāju strādā piespiedu darbu visā pasaulē, 21 miljonus iedzīvotāju. Uh, Un, ja skatāmies uz to, kas notiek ar šādu, ar, ar eh, prokuratūrās, eh, nu, notiesāti tiek ļoti nedaudz, ja salīdzinām 21 miljonu upuru eh, ar šo nedaudz, par seš, nedaudz mazāk par 6 tūkstošu li, izskatāmo lietu skaitu, es domāju, tas liecina par visām tām problēmām, ar ko sastopamies šai jomā. Pavisam nesen SDO. Um, mm, redzot, ka šīs problēmas saistītas ar STG, par ko vienojās dalībvalstis ar ANO, ir ar partneriem uzsākusi aliansi, kas sauc nu, 8,7, tas ir saistīts ar mērķi, 8,7% esam par bērnu darba un cilvēku kontrabandu samazināšanu. Tas tā ir partnerība, kurā aizminām piedalīties pilnīgi visus, kas vēlas kaut kādā veidā šī mērķa sasniegšanu palīdzēt sasniegt, nodrošināt. Mm, ir arī mājas lapa, ko jūs varat uzmeklēt. Eiropas reģionālo konsultāciju process paredzēts turpmākajos pāris mēnešos, ja vēlaties, var pēc tam jums piedāvāt arī vairāk informācijas, tā lai jūs varat aktīvi līdzdarboties šajā procesā un aliansē. Vēl viens jautājums, ko gribēju pieminēt, ir protokols par piespiedu darbu. To sagatavoja pirms diviem gadiem startautiskā darba konferencē. Deviņas valstis ratificējušas šo protokolu, un es gribētu mudināt pilnīgi visas dalību valstis ratificēt to pēc iespējas ātrāk. Tas ir instruments, kas patiešām var palīdzēt 21 miljoniem cilvēku, kas eh, sastopas ar šīm problēmām. Un visbeidzot, kas nav maz svarīgi, neaizmirsīsim, ka šie 21 miljonus cilvēku rada apmēram 150 miljārdu dolāru peļņu gadā. Mm, tas ir, jā, korekts skaitlis. Tātad tā ir milzīga nozara. Tā ir mm, tas vesels tirgus, un ja mēs vēlamies tam pielikt punktu, uh, tad, protams, ir jādomā plašākā mērogā. Mums visiem šeit lomu spēlējam un jārīkojas steidzam. Lūk, tas viss no manas puses, tas viss, ko var piemetināt jau teiktiem, bet arī esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Lielas paldies! Nu, tagad šķiet varam uzsākt debatas. Izteikties vēlas Helga Stīvens no KR un Karī kundze, vai ir vēl kāds, kas vēlas runāt? Ļoti labi. Nu tad pirmai došu vārdu Helgai Stīvensai. Lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies. Labrīt, kolēģi. Liels paldies par jūsu interesantajām ievad eh, frāzēm. Divas tēmas, kam vēlos pievērties - darba ņēmēju eksploatācija un invalidi. Kas attiecas uz darba ņēmēju eksploatāciju, šķiet, ka. Uh, notikusi tāda virzība no tādas vispārīga rakstura eksploat, eksplo, eksploatācijas uz tādas organizētu noziedzības pusi, kurā iesaistītas bandas, kas faktiski infiltrējas leģitīmās darba ķēdēs un rada šo eksploatāciju. Daudz dalībvalstis jau pieņemšu proaktīvus mērus, lai vērstos pret nelegālu darbu un pieliktu punktu eh, darba ņēmē eksploatācijai visos sektorus, un tomēr pastāv vajadzība daudz plašāk koordinēt darbības ar dažādām struktūrām, lai būtu daudz mētiecīgāka un atbilstīgāka darbība normu ievērošanai. Turklāt piedāvāt lielāku elastību resursu, resursu apkopošanai nacionālā līmenī. Mums turklāt jāatminas, ka eksploatācija ir starptautiska parādība un tāpēc vajadzīga starptautiska reakcija. Tāpēc nevis tikai katrai darbība, dalībvalstī vajadzētu tagad mēsties pakaļ vienam konkrētam noziedzniekam, mums drīzāk varbūt vajadzētu radikāli jaunu visapverošu pieeju, kas ļautu vērsties pret sistēmu starptautiskā biznesa modeļa kontekstā pašos tās pamatos. Tā, lai pārliecinātos, ka dalībvalsts un Eiropa sadarbojas arī ar starptautiskajiem partneriem un to dara efektīvi. Man ir pāris jautājumi. Vai pētī, pētījuma rezultātā jūs tie novērojuši zināmas tendences Eiropas Savienībā vai ir pieaugusi eksploatācija pēdējos gados kādā konkrētā sektorā, jeb varbūt kādā sabiedrības daļā, vai šāda eksploatācija ietekmē konkrētu valstu pilsoņus vairāk kā citus, jeb tā, ietek, jeb tā skar visus vien, vienādi? Uh, Vai jums ir piemēri par paraugu praksi, par to, kā atsevišķas dalībvalstis proaktīvi vēršas, lai cīnītos pret eksploatāciju? Nu, Lielbritānijā, es zinu, ir šis modernās verdzības akts, kas tika pieņemts 2015. gadā. Tas bija pirmais tāda veida tiesība akts Eiropas Savienībā. Kādu lomu spēlē jūsu aģentūra un Eiropas Savienība šai sadarbībā ar dalībvalstī, piemēram, attiecībā uz apmaiņu ar informāciju? Tagad ļaujiet tālāk runāt par invalīdiem un nodarbinātību. Jūs teicāt 48% invalīdu ir mm, nodarbināti salīdzinājumā ar krietni lielāku procentu pārējo iedzīvotāju vidū. Kādas, kāda ir iespējamie risinājumi? Es domāju, ka šai jomā mums vajadzētu noteikt mērķus, nevis kvotas. Jo vajadzētu skatīties uz situāciju aiz kvotām, cik kvalitatīvas tās ir. Ļoti daudz uzņēmumu saka, lūk, mēs jau savu pienākumu attiecības kvotām izpildām, bet ir jāskatās arī uz to, kur tad šie invalīdi pēc tam uzņēmumā tiek likti pie darba. Viņi pieņem pāris varbūt ap, apkopējs, kam ir kāda invaliditāte un saka, ka kvots ir izpildīts, bet vai šiem cilvēkiem tālāk ir iespēja virzīties uz priekšu pa karjeras kāpnēm, vai viņiem tiek piedāvāts profesionāls attīstības iespējas, tā ir problēma, ar ko sastopamies nereti, ehm, tāpēc gribētu, nu, te pāris tādu brīdinājumu izteikt. Turklāt pastāv arī saikne ar izglītības lēmeni. Nereti invalīdi nesaņem tādas pašas izglītības iespējas, kā, piemēram, studenti, kuriem invaliditātes nav. Tas, protams, tālāk ietekmē viņu tālāko dzīvi un iespējas, kas viņiem tiek piedāvātas darba tirgu. Kā vienmēr saku, mums jāsāk ar atbilstīgu augstu standartu izglītības nodrošināšanu bērniem, invalīdiem. Tas ir, tā ir viena no svarīgākajām lietām, ar šādu pamat izglītību un kvalifikāciju daudz vieglāk būs atrast darbu vienalga, vai jūs esat invalīds vai nē. Turklāt nepieciešams runā arī par, runāt arī par īstenošanu, par kvotām runājot. Esmu redzējusi pētījumus Vācijā un Francijā par to, ka uzņēmumi faktiski nedod priekšroku invalīdu pieņemšanai darbā. Viņi saka, nē, mēs labāk samaksāsim šo sodu, lai kāds tas arī nebūtu. Tātad pirmām kārtām informācijas kampaņas attieksmes maiņa un nepieciešamība veicināt invalīdu iekļautību visos darba nodarbinātības līmeņos un dzīves apstākļos. Tātad pirmām kārtām ietveroša, iekļaujoša izglītība. Paldies! Thank you. I have five speakers. Jā, paldies. Man ir pieci runātāji pieteikušies. Eh, dosim viņiem iespēju uzdot jautājumus, un pēc tam mūsu viesi atbildēs. Eh, Rīna Kārī eh, nākamā ir goja vārdā. Jā, paldies. Paldies jums abiem par šo ļoti interesanto sākumu uzrunu. Tā ir ļoti nopietna tēma, un mēs komitē esam vairāk kārt jau diskutējuši par šo tēmu, mēs uztveram ļoti nopietni. Man ir vairāk konkrēti jautājumi jums. Pirmkārt, ja jūs savos ieteikumos sakat, ka mm, ir nepieciešams, eh, piemēram, eh, stiprināt eh, arotbiedrības vai darba inspekcijas, e, kā to var īstenot. Piemēram, mēs e, Dānijā veicām uzraudzību, kon konstatējām, ka darba ņēmēji tiek ļaunprātīgi izmantot, darba devēja apsolīja, ka notiks uzlabojumi, bet īsi pēc tam mēs redzam, e, ka tas viss turpinās tikai citā darba vietā kā var nodrošināt, ka šie darba devēji neizvairās no kontrolēm? Tālāk jautājums starptautiskās darba organizācijas pārstāvjiem. Salīdzinot ar tiem instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā šobrīd, kādi vēl e, varētu būt e, nepieciešami un e, kas vēl nepieciešams, pie, piemēram, ratificēt protokolu, kur jūs minējat. Paldies. Dominiks Martēns tālāk, ENF vārdā. Merci, Paldies, priekšsādātāji gribu īpaši paldies teikt Oflērtī kungam un par viņas, ne, tieši par viņas neto informāciju. Tieši to arī mums vajadzēja redzēt. Jūs apst, apstiprinājāt to, par ko mēs runājam jau gadu garumā. Pirmām kārtām, ka pirmais imigrācija, pir, pirmām kārtām par imigrācijas upuri kļūst imigranti paši Jūs to skaidru un gaišu arī pateicāt. Jūs teicāt, ka viņi ne, nu, tiek eksploatēti lauksaimniecībā, celtniecības jomā vai saņem, nu, vai, vai lūk šajos mājas darbos. Šis konstatējums, nu, manuprāt, liekas visai apsveicams. Tā tad lūk, pirmām kārtām par imigrācijas upuru kļūst paši imigrantu, tāpēc nevar, nedrīkst uzbrukt imigrantiem šai gadījumā. Tātad pirmām kārtām vajadzētu vērsties pret imigrācijas fenomenu. Un tad nu mans jautājums. Vienlaikus tās ir nāk arī kā rekomendācija. Es domāju, ka varbūt vislabākais veids, kā aizsargāt darba ņēmējus no ārvalstīm, būtu pirmām kārtām kontrolēt uh, robežas, par to jūs nerunājāt. Viņi jau neierodas te tā nejauši otrām kārtām regulēt, regulēt migrācijas plūsmas, par to jūs arī nerunājāt. Ārvalstu strādnieki, protams, var nest līdz arī zināšanas tajās jomās, kur tās ir vajadzīgas, bet ja šādas vajadzību nav, tad viņiem nevajadzētu ierasties, un tas būtu tas regulējums, par ko es runāju. Un trešām kārtām. Uh, un eh, jāvēršas mm, visiem tiem, kas ir, ir šie vidutāji, kas, viņus, eh, nu, kas viņiem samelo, apsol viņiem nezinu ko, zelta upes, piena upes, īzaļu krastus un tādā veidā pārvilinu šīm valstīm, eh, šīm citām valstīm pret viņiem jāvēršas. Jūs turklāt šai kontekstā, protams, ir arī seksuāla eksploatācija, kas tiek vērsta par šiem ārvalstu um, strādniekiem. Uh, Tātad jāvērš par šiem vidutājiem, kas apsola nezin ko un e, saņem par, par to milzu naudas. Ja tāpat arī jāsoda darba devēji, kas ar viņiem strādā kopā, bet ja pirmām kārtām saku jāvēršas pret šo vidutāju sistēmu, kas miljoniem peln uz to e, ļaunprātīgi izmantojot cilvēku cerības. Uh, Un tāpēc atklāt sakot, ārkārtīgi priecīgi, esmu ārkārtīgi priecīgs, ka jūs ieradāties un visu to mums šeit pastāstījāt. Mr... Paldies. Nākamais ir Lopes kungs sociāldemokrāta vārdā. Muchísimas gracias. <clears throat> Jā, paldies, priekšsēdētāji. Man ir divi jautājumi, kurus vēlos uzdot runātājiem. Vispirms par eksploatāciju darba vietā, ir tīpaši attiecībā uz imigrantiem, kā jūs jau skaidrojāt. Tātad, vai jums liekas, ka reformas e, nodarbinātības likumdošanā, darba likumdošanā, ko esam redzējuši pēdējos gados, ir īpaši attiecībā uz koplīgumu sarunām, atstās ietekmi uz pamatiesībām, uz pilsoņu pamatiesībām? attiecībā uz dalībā, dalību darbu tirgu. Mēs esam redzējuši arī diezgan agresīvas no darba reformas, darba likumdošanas reformas, kas ir diezgan dziļas reformas darba tirgu, jauna veida pagaidu kontrakti, pagaidu nodarbinātības līgumi. Nu, otrs jautājums. Tas varbūt ir eh, mazāk saistīts ar eksploatāciju, ko jūs pieminējat, bet vairāk par pilsoņu ekonomiskajām un sociālajām tiesībām. Vai jums neliekas, ka Eiropas parlaments un Eiropas komisija strādājot pie sociālā pīlāra, Eiropas eh, Savienība varētu veicināt sociālo tiesību īstenošanu, kas būtu visjaunākais tiesību bloks, kuriem nepieciešama ir aizstāvība. Paldies, Eduards Martēns. Merci, madame la présidente. Priekšsādētāji, paldies. Jūs nerunājāt par sieviešu diskrimināciju sīkāk. Visā Eiropā uh, notiek eh, diskusijas par to, cik nevienlīdzīgi darba samaksa vīriešiem un sievietēm. Varbūt šo diskriminācijas aspektu vajadzētu arī uzsvērt, jo tas ir īpaši aktuāls tieši šeit, Eiropā, šajās at attīstītajās valstīs. Tāpēc es domāju, ka arī šajā jomā par to vajadzētu runāt. Vēl viens elements, kas saistīts ar nodarbinātību darba vietā ir atti diskriminācija attiecībā uz vecāku gadagājumu cilvēkiem, respektīvi Eiropa kļūst ar vien jaunāku un jaunāku. Un eh, atlases kritērija no 20 līdz 30 gadiem, piemēram, eh, nu, tie, tie tiek uzskatīti jā, par tādiem eh, atbilstīgiem darbiniekiem, ja jums ir pirms 40, jūs jau vairs neviens negrib pieņemt darbā, un tā tad vecāka gada gāja cilvēks sastops ar diskrimināciju. Vēl gribētu turklāt uzsvērt arī to, ka pastāv nepieciešamība un pienākuma arī arotbiedrībām. Eiropā arvien vairāk šīs arotbiedrību darbības tiek uzskatītas par tādām sodābām, arvien vairāk viņu darbības tiek, ies, tiek eh, iesūdzētas tiesā un tam līdzīgi. Tātad notiek vēršanās pret arotbiedrībām. Tas nav atbilstīgi. Uh, Un ir taču uzņēmumi, kurās ir arotbiedrības klātbūtne, un es domāju, tie ir tieši arotbiedrību pārstāvji, kas var palīdzēt vērsties pret diskrimināciju, vienalga, vai tā tiktu vērsta pret invalīdiem, sievietēm, eh, darba ņēmējiem, kas strādā bez ierobežot darba laika un tam līdzīgi. Pastāv taču šāda veida rīcībai, ja instrumenti pat ir obligāti atsevišķās valstīs, tātad mm, noteikums ir gadus nākt klajā ar ziņojumu par cilvēku resursiem, uh, kas eh, nu, nodarbojas ar šādām lietām uzņēmumā. Nu, tad tāpat laikā nepieciešami salīdzināt algas, ieņemos posteņus, kas pie mums strādā kādos sametos, lai nodrošinātu pārskatāmību. Arī tas varētu būt labs instruments, lai cīnītos pret visa veida diskrimināciju un it īpaši pret šo piespiedu darbu, no kā cieši mūsu pilsoņi. Paldies! Thank you. Uh, so I'm gonna... Paldies. Un tagad atgriežos pie abiem mūsu viesiem. Un uh, dosim vārdu Oflaietī kungam. Jā, paldies priekšsarētājiem. Rēģēšu uz dažiem jautājumiem pats, un mans kolēģis uh, Dīrinkungs uh, varēs sniegt uh, tehniskāks atbildes uz citiem. Vispirms attiecībā uz Stīvens kundas interesantiem jautājumiem. Uh, Es aicināšu Dirinkungu atbildēt eh, attiecībā uz eksploatāciju. Es atbildēšu par eh, jautājumiem saistībā ar invaliditāti. Es piekrītu, ka kvotas ir eh, ļoti aptuvens risinājums. Tas absolūti nenozīmē, ka tas ir ideāls risinājums. Vienkārši tiek mēģinās tikt galā ar nepieņemamu situāciju, un es pilnībā piekrītu viņas sacītajiem, ka šī situācija ir rūpīgi jāuzrauga un jāskatās tālāk par kvotām uz kvalitāti. Uh, darba vietām, kas tiek piedāvātas, un tur mums ir jāturpina to uzraudzīt. Tāpat arī piekrītu viņai, ka eh, saistība starp eh, izglītību un labu darba vietu ir ļoti skaidra, un eh, šo var attiecināt arī, piemēram, uz situāciju ar romiem. Šī saistība starp labu izglītību un pienācīgu darba vietu ir pilnīgi skaidra. Tāpat varu sacīt, atbildot viņai, ka kontrols kontekstā es runāju par to, ka trūkst efektīva īstenošanas kontrola. Tālāk arī kundzes jautājums. Jūs tieši eh, runājat par šo eh, jomu, par īstenošanas uzraudzību. Uh, Eh, līdz eh, tiek atrast kaut kādi jauni triki, kā apiet to, es jums piekrītu. Šit eh, vairāk jārunā par dalību valstīs esošo nevēlēšanos risināt šīs problēmas. Kas ir upuri šajā eksploatācijā? Tie nav galvenajā, teiksim, tā pamat plūsmā cilvēki. Tie ir tādi marģināls personas pārsvarā. Martēnu kungs, jūs runājat par robežām. Atbildot uz jūsu novērojumiem, varu informēt, ka mūsu pētījumā migrācija tiks skatīta kopumā, e, nekoncentrēties uz tiem tikai, kas ierodas no ārpus Eiropas Savienības iekļaujot, um, mēs iekļāvām arī iekšējo migrāciju attiecībā uz tiem, kas ierodas no trešām valstīm. Citā kontekstā mēs to ļoti cieši uzraudzījām, strādājot eh, pie migrācijas krīzes risināšanas. Un bijām pārsteigti par to, cik lielā mērā cilvēki, kas ierodas Eiropas uh, Savienībā, trīs piekdaļas no simts miljoniem, uh, kas ieradās, nāk no desmit uh, galvenajām valstīm, no kurām ierodas bēgļi pasaulē. Lopes kungs, jūs eh, runājāt par reformām darba tirgū, tā skaitā koplīgumu sarunām, kas var atstāt ietekmi. Un Dierīgi kungs varēs detalizētāk jums atbildēt, bet es varu eh, izteikt šādu novērojumu. Daži sektori, kurus apskatām eh, eksploatācijas kontekstā, nav labi organizēts. Mākalpotāja darbs, lauksaimniecība un izmaiņas darba likumdošanā šajās neformālajos sektoros būs ar lieliem izaicinājumiem saistīts. Un Lopes kungs atsaucās uz sociālām un ekonomiskajām tiesībām, un varu pilnībā piekrist viņam. Pamatiesība harta nosaka, ka sociālās un politiskās tiesības ir vienlīdz svarīgas ar ekonomiskajām tiesībām. Tāpat tas, tas sasaucas ar ANO konvenciju šajā jomā. Un tas ir mūsu pienākums aizstāvēt šīs pamatiesības un uzskatām, ka nevaram sasniegt progresu neatzīstot eh, sociālo-ekonomisko tiesību vienlīdzību attiecībā pret citām tiesībām. Un visbeidzot, Martēn kungs, tik tiešām nevar veikt eh, nopietnu analīzi šādā situācijā, eh, nepaturot prātā dzimumu perspektīvu. Sieviešu pieredze būs savādāka un parasti tā ir sliktāka pieredze. Un to mēs arī izmantojam, iekļaujam mūsu izmantotajā metodikā. Piekrītu arī par to, cik svarīga loma ir arotbiedrībām un cik svarīgai tai jābūt. Arotbiedrībām ir ļoti svarīga loma veselīgā Eiropas eh, pilsoniskajā sabiedrībā. Mums ir jādara viss iespējamais, lai atbalstītu šo viņu funkciju, lai viņi varētu veikt šo lomu brīvā veidā. Priekšsētāji, ja atļausiet, mans kolēģis Dīrinkungs atbildēs uz eh, citiem jautājumiem. Jā, lūdzu. Paldies. Centīšos rēģēt uz tādiem horizontāliem jautājumiem, kurus dzirdēju. Vairāk no viņiem bija vērsti uz vidutāju lomu un saikni ar organizēto noziedzību. Šeit es vēlētos pieminēt divas lietas. Pirmkārt, kaut arī tāda lieta kā kontrabandā un cilvēku tirzniecība ir labi izpētīta, bet attiecībā uz eksploatāciju līguma attiecībās, nu, tur pētījumu praktiski nav. Tā kā šis ir pirmais pētījums, kas šai jomā ir veikts, tad mēs šobrīd ļoti maz varam runāt par attīstības dinamiku. Tikai veicot atkārtots pētījumu šajā jomā ilgākā laika periodā mēs varam runāt par e, izmaiņām procesos. Tas, ko mēs ierosinām, ir izveidot e, politiku pret organizēto noziedzību, nevis tikai cīnoties ar kontrabandu vai cīnoties konkrēti ar cilvēku tirzniecību, bet e, tā vietā mēs ierosinātu policijas īpašajām vienībām, kas strādā šajā jomā. Viņu mandāti jāpaplašina, lai iekļautu cita starpā arī eksploatāciju e, līguma attiecībās, e, ne, lai nebūtu jāveido jauni instrumenti, jaunas struktūras ir jāsaskata šī kopsakarība starp eh, kontrabandu, cilvēku tirdzniecību un eh, eksploatāciju darbu attiecībās. Tomēr attiecībā uz eh, eksploatāciju nav jau tā, ka tikai ir izveidot speciālu uzņēmumu migrantu izmantošana, eksploatācija. Tie bieži vien ir parasti uzņēmumi, kas ilgi jau darbojas, kas cita starpā izmanto arī uh, Eh, migrantu darbu un tā skaitā eksploatē viņus. Tā kā mums ir ilgtermiņā jāskatās uz šo problēmu, mēs šobrīd strādājam pie atzinumu par biznesu un cilvēktiesībām, par juridiskajām, eh, juridisko atbildību, kas ir uzņēmējiem, un mēs iepazināmies ar juridisko situāciju un atradām, ka ir daudz Eh, instrumentu, kurus eh, ierosināja savulaik, bet eh, tie netiek īstenot. Bieži vien ne, ties, ne juridiskajā līmenī, ne praktiskajā. Ir daudz sankciju pieejams, piemēram, šo uzņēmumu vārdu, nosaukumu publiskošanu, kas ir notiesāti par eksploatāciju. Viņu darbību var slēgt vai pakļaut lielākai uzraudzībai un tā tālāk. Mums ir dažādi instrumenti pieejami, bet eh, juridiskā un praktiskā īstenošana bija ļoti zemā līmenī. Es teiktu, ka šajā jomā daudz vairāk ir jādara. Nevis jārada jaunas, eh, jauns regulējums. Un nesodāmība, ko mēs e, konstatējām, ir tāds visaptarošs princips šajā jomā. Un tas arī skaidri liecina par manis minēto. Tad bija viens īstenībā vairāk jautājumu par to, e, kas saistīts ar arotbiedrību lomu. Savā ziņojumā mēs minējām piemērus no labākās prakses, kas saistīts ar informāciju, kur arotbiedrības nodod strādājošiem. Tāpat arī veic monitoringu izveido starpiestāšu sadarbības formu šajā jomā un uh, regulējums attiecībā uz uh, arotbiedrību pilnvarojumu ir atšķirīgs. Dānijā viņam ir liels pilnvaras, uh, eh, viņiem ir iespējas pat iekļūt privātās telpās, piemēram, ja runa ir par um, eksploatāciju mājkalpotāju darbā. Arotbiedrību loma ir ļoti svarīga aizstāvot tiesības, īstenojot uzraudzību, sniedzot informāciju strādājošiem. Un nu, kas attiecas uz sieviešu tiesībām, mēs konstatējam, ka upuriem vīriešiem, cietušajiem, ir grūtāk um, saņemties un informēt par to, ka viņi ir cietušie. Viņiem grūtāk, atcīmredzot, ir pieņemt šo faktu pašiem. Ir, eh, viņi, eh, viņi bieži vien samierinās un eh, koncentrēs to, ka viņi joprojām kaut ko nopelna, var kaut ko sūtīt no šīs naudas mājās, bet cenšas ne, neskatīties uz sevi kā uz cietušo. Paldies! Paldies! Un noslēgumam dodam vārdu starptautiskās darba organizācijas pārstāvim Humajanpuram. Viens no lielākajiem izaicinājumiem šajā jomā ir e, bāzes līnijas trūkums, un tāpēc mēs cenšamies globāls aplēs e, sagatavot, lai izveidot šo bāzes līniju. Uh, ar kur strādāt, jo Karī kundze bija viena no pirmajām, kas jautāja, kāds ir tendences, un lai varētu pateikt, ka e, tiek eksploatēt vairāk vai mazāk e, strādājušie, tad mums ir jāzina, kāda ir situācija pirms desmit gadiem, un man ir jāatzīst, ka šādu datu mums nav, un to, tāpēc mēs cenšamies uzlabot mēs savu metodiku attiecībā uz globālām aplēsēm, lai šāda informācija turpmāk būtu pieejama. Otra lieta Es domāju, ka visi to jau sacīja pirms manis, ka jau esošā regulējuma īstenošana ir e, ļoti svarīga. Mēs to nedaram. Protams, ka ir nepieciešama grozījuma e, atsevišķos tiesību aktos, lai cietušajiem būtu tāda pat aizsardzība kā visiem citiem. E, to pat, pašu arī prasa protokols par piespiedu darbu. Tā kā, ja jūs esat cietušie, tad jums ir jābūt pieejai kompensācijai kā jebkuram citam šajā valstī. Tālāk bija arī jautājums par darba inspektoru e, pilnvarām un ko tur varētu varbūt uzlabot un kāda ir labākā praksa. Es domāju, ka tad, kad darba inspekcijas inspektors nevar ierasties e, pārbaudīt mājkalpotāju darbu, kas ir vis, viena no visvairāk riskam pakļautajām grupām, viņiem ir e, nepieciešams pilnvarojums, lai varētu piekļūt šīm darba vietām un, protams, neaizsargātība. Šeit ir jāatcer cilvēki ir no dažādām eh, migrantu grupām, eh, mobīli, sievietes bērni, cilvēki, kas nevar piekļūt eh, parastajam darbam. Nu, tie ir tie galvenie iemesli. Paldies! Ļoti interesanta diskusija īstenošanā, esošo tiesību aktu īstenošana, kā jau reiz ir uzsvērta, kā būtisks punkts. Paldies visiem trim runātājiem. Un izsludinām 5 minūšu pārtraukumu pirms sākam balsošanu pusdien desmitos.

So, colleagues, um, we can proceed. Dārgie kolēģi, varam tagad balsot. Vai visi ir paņēmuši līdz balsošanas kartes? Esat gatavi? Oh, no, I think I, I won't use the hammer. So our first report that we... Pirmais ziņojums atzinums par civiltiesībām robotikas jomā. Pirmais kompromiss. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. Četrpadsmitais grozījums par pret noraidīts. Tagad dalītais balsojums par 16. pirmā daļa par pret. Man šķiet, ka jānobalso elektroniski. Sākam balsot. Pirmā daļa. Vai visi kolēģi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par pret atturas. Vajadzētu nobalsot eh, elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturas Pieņemts. 18. grozījums par, pret, noraidīts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Četrdesmitais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. 50. grozījums par pret atturas pieņemts. 51. grozījums par pret atturas pieņemts. 7. kompromiss par pret atturas pieņemts. 61. grozījums par pret atturas noraidīts.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 pret, atturas, noraidīts. 76. par, pret, atturas, pieņemts. 77. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Septiņdesmit astotais pār pret atturas noraidīts. Devītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. 94. grozījums par pret atturas pieņemts. 96. grozījums trīs daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret pret, atturas. Nu, man izstās, ka pieņemta. Trešā daļa par, pret, atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot uh, elektroniski par trešo. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemta. 97. grozījums par pret atturas noraidīts. 98. par pret atturas noraidīts. Labi, nobalsosim elektroniski, sākam balsot par 98. Visi nobalsoja, beidzam balsot. Pieņemts. 99. par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 99. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad būs personālais balsojums par visu grozīto atzinumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, pieņemts ar pārliecinošu vairākumu. tagad struktūra reformu atbalsta programmu 17. līdz 20. gadam. So the first vote is Tagad mēs balsosim par 58 un 59, kas vēlas noraidīt visu priekšlikumu. Kas par? Pret? Noraidīts. Tagad balsosim par 187. par pret atturas noraidīts. 188. par pret atturas noraidīts. U kompromiss par pret atturas pieņemts. 191. grozījums par pret atturas noraidīts. 192. par pret atturas noraidīts. 193. par pret atturas noraidīts. 195. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 195. Beidzam balsot. Noraidīts. 196. Par to nebalsojam. 197. par pret atturas noraidīts. 198. par pret atturas noraidīts. 199. atsaukts, 119. grozījums par, pret, atturas, pieņemts, 200. grozījums par pret atturas noraidīts. 20. grozījums par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. V kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Dubult V kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 23. grozījums par pret atturas pieņemts Pieņemts. Divdesmit ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. 20, 203 par pret atturas Pārbaudīsim, sākam balsot elektronis par 203. Beidzam balsot. Jā, nu noteikti pieņemts. 25. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 204. par, pret, atturas, pieņemts Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. 204. tas ir. Beidzam balsot. Noraidīts. 205. Par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss X par, pret, atturas atturas pieņemts. 211. grozījums par pret atturas noraidīts. Kompromiss Y par pret atturas pieņemts. 214. Ir mutisks grozījums par 204. Priekšsēdētāji, mēs iesniedzām mutisku grozījumu, lai aizstātu vārdus uh, social cohesion, sociālā kohēzija. Any objections to that or? Vai kāds ir pret mutisko grozījumu? Labi. Tad mēs varam balsot. Kas par? Pret atturas. Tomēr vajadzētu pārbaudīt. Nobalsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Divsimt piecpadsmitais par pret atturas noraidīts. Labi, nobalsosim elektroniski. Sākam balsot par 215. Nobalsojāt. Beidzam balsot. Noraidīts. 216. par pret atturas pieņemts. 217. par pret atturas pieņemts. 218. par pret atturas pieņemts Noraidīts. 219. atkrīt. 220. par pret atturas noraidīts. 221. par pret atturas pieņemts. 222. par pret atturas pieņemts.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 Kompromiss AB par pret atturas pieņemts. Divsimt trīsdesmit ceturtais par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 230. Beidzam balsot. Pieņemts. 235. par pret atturas noraidīts. 30. grozījums par pret atturas atturas pieņemts. 238 atkrīt, 237 arī atkrīt. Nē, par to jābalzo. Kas par? Pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 237. Beidzam balsot. Noraidīts. 238. ar mutisku grozījumu. Kas, kāds ir pret mutisko grozījumu? Labi, balsojam. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 238. Beidzam balsot. Noraidīts. Divsimt trīsdesmit devītais, kas par, pret, atturas, noraidīts. Divsimt četrdesmitais par, pret, atturas, noraidīts. 241. par pret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 pret, atturas, pieņemti. 33. par, pret, atturas, pieņemts. Divsimt četrdesmit piektais atsaukts, tagad trīsdesmit ceturtais par pret, atturas, pieņemts. Trīsdesmit piektais par pret, atturas, pieņemts.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 atturas pieņemts. 254. grozījums par pret atturas noraidīts. 255. par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 255. Beidzam balsot. Noraidīts. Divsimt piecdesmit sastais, kas par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. AI kompromiss par pret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 pret atturas noraidīts. AF kompromiss par pret atturas pieņemts. Kompromiss AK par pret atturas pieņemts. 267. par pret atturas noraidīts. 38. grozījums par pret atturas pieņemts. 268 par Divsimt sešdesmit astotais par pret atturas pārbaudīsim. 268. Jā, nu, tieši kādēļ. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 269. 270. ir noraidīts. 269. par pret atturas Izskatās, ka noraidīts. 39. par. 39. par. Pret. Pieņemts. 271. par. Pret. Atturas noraidīts. 272. par. Pret. Atturas noraidīts. 273. par. Pret pret, atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 273. Beidzam balsot. Noraidīts. 274. Par pret atturas noraidīts. 275. par pret atturas. Jāpārbauda sākam balsot elektroniski. 275. Beidzam balsot. Četrdesmitais par pret atturas pieņemts. 276 par pret atturas pieņēma. Noraidīts. Divsimt septiņdesmit septiņi par pret atturas pieņemts. Divsimt septiņdesmit septiņi.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 43. par, pret, atturas, pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Visi nobalsojuši. No nu, tautas partijas viens par daudz. Tagad viss kārtībā, labi, pieņemts. 281. par, pret, atturs. Es atvainojos, jāpārbauda elektroniski. 281. sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. AJ kompromisa grozījums par, pret, atturs Pieņemts. Divsimt astoņdesmit trešais par, pret, atturs, noraidīts. 284. par, pret, atturs, pieņemts, 285. par, pret, atturs noraidīts, 288 par pret atturs pieņemts, 287 par pret atturs noraidīts, 44 par pret atturs pieņemts, AG kompromis grozījums par pret atturs pieņemts.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 Par 289. nevaram. Tā balsot, tāpēc, ka 287. Eh, tika pieņemts. Nu, lūk. Labi. Nākamais. 50. grozījums. Ja, par? 50. Par? Pret? Atturs pieņemts. 51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 pret, atturs, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 296 par, pret, atturs, pieņemts. 298. par pret atturs pieņemts. 299. jo par iepriekšējo nobalsojumu blokā. 299. par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 Pāriem pie apsvērumiem. G kompromisa grozījums par, pret, atturas pieņemts. 64. Tātad pāriem pie 64. ar mutisko grozījumu. Vai kāds iebilst pret mutisko grozījumu? Par? Pret? Atturs? Domāju, ka jāpārbauda elektroniski. It's open. It's closed. Beidzam balsot. Pieņ noraidīts. Amendment 65 in favor. 65. par, pret, atturas noraidīts. Otrais par, pret, atturas pieņemts. A kompromisa grozījums par, pret atturs pieņemts. Septiņdesmit trešais un 74. kopā par pret atturs noraidīts, B kompromis grozījums par pret atturs pieņemts, 81. par pret atturs. Nu, esmu pārliecināta, ka pieņemts. E kompromis grozījums par, pret, atturs pieņemts. 83. par, pret, atturs pieņemts. Atturs. Noraidīts. C kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. 91. par pret atturs noraidīts. D kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. 101. par pret atturs noraidīts. F kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. Simt devītais par pret atturs pieņemts. 110. par pret atturs noraidīts. H kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. I kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. Now we move on. Tālāk. 128 par, pret, atturs, noraidīts. Jē, kompromis grozījums par, pret, atturs pieņemts. N kompromis grozījums par, pret, atturs pieņemts. R kompromis grozījums par, pret, atturs pieņemts. 135. par, pret, atturs pieņemts. Es atvainojos, šis grozījums ir atkritis. 138. Par, pret, atturs, noraidīts. Kā kompromis grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Simta četrdesmit otrais par, pret, atturs, noraidīts. Simta četrdesmit trešais par, pret pret atturs norādīts. L kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. Simta četrdesmit sastais par pret atturs norādīts. M kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. 158 un 157 kopā par pret atturs norādīts. O kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. 161 par pret atturs norādīts. P kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. 168 par pret atturs norādīts. Q kompromis grozījums par pret atturs pieņems. 169. par pret atturs norādīts. 170. par pret atturs norādīts. 171. par pret atturs norādīts. Pieņemts. 177. par pret atturs pieņ... norādīts. Es kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. 180. par pret atturs noraidīts. 183. 183. par. Atvainojiet. Tātad 182. tomēr par. Pret. Atturs noraidīts. 183. par. Pret. Atturs noraidīts. T kompromisa grozījums par. Pret. Atturs pieņemts. 185. par pret atturas noraidīts. Līdz ar to pārējiem pie gala balsojuma, daram to elektroniski ar personālu balsojumu. You're voted. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Great job. we get that one? Get that one out of the way. Okay. So now we move to the pāriem pie nākamā, un tas ir Erasmus plus um, īstenošanas ziņojums. Pirmais Ir A kompromiss par, pret, atturs pieņemts. V kompromiss grozījums par, pret, pieņemts. O kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 25. par, pret, atturs pieņemts pieņemts. T kompromis grozījums par, pret, atturas, pieņemts. S kompromis grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Q kompromis grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 32. par, pret, atturas, pieņemts. N kompromis grozījums par, pret, atturs, pieņemts. B kompromis grozījums par. Es atvainojos, šeit ir mutiskas grozījums. Vai kādi iebildumi pret mutisko grozījumu? Nē. Tātad par B kompromisu par, pret, atturs, pieņemts. C kompromis grozījums par, pret, atturas, pieņemts. R kompromis grozījums par, pret, atturas, pieņemts. G kompromis grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Ja vēlaties pārbaudīt elektroniski, varam darīt arī tā. Labi, sākam pārbaudīt elektroniski. Hey. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Pilnīgi noteikti pieņemts. Tālāk. L kompromis grozījums par, pret, atturs pieņemts. 53. par, pret, atturs pieņemts. 54. par pret atturs pieņemts. I kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. 56. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pārbaudīsim elektroniski. 158 grozījuma otrā daļa. Beidzam balsot. Noraidīts. F kompromiss grozījums par, pret, atturs pieņemts. 62. par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 62. Beidzam balsot. Norādīts. 63. par, pret, atturs, norādīts. D kompromisa grozījums par, pret, atturs atturas pieņemts. 78. par pret atturas pieņemts. Kā kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. E kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. P kompromis grozījums par pret atturas pieņemts atturs pieņems. 95. par pret atturs pieņems. 98. par pret atturs pārbaudīsim elektroniski. 98. Beidzam balsot. Noraidīts. H kompromisa grozījums par, pret, atturas. Pieņemts. 103. par, pret, atturas. Pieņemts. 104. par, pret,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 atturs šķiet noraidīts. 115. par pret atturs pieņemts. M kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. 118. par pret atturs pieņemts.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 137. par, pret, atturs, pieņemts. 138. par, pret, atturs, pieņemts. 139. par, pret, atturs, pieņemts. 140. par, pret, atturs, pieņemts. 148. par, pret atturs pārbaudīsim elektroniski. 146. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 148. par pret atturs pieņemts. Tālāk apsvērumi Pirmais par. Jūs vēlētos balsot par tiem blokā? Labi. Par pirmo līdz septītajam blokā par. Pret. Atturs. Pieņemts. Astotais par. Pret. Atturs. Arī pieņemts. Devītais par. Pret atturs pieņems. Tālāk gala balsojums elektroniski sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Now we move to the question for oral answer. Tālāk mutisko jautājumu par eh, prasme garantijas izveidi. Balsosim par kompromisu tekstu. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts? Tālāk viss atkarīt. Un pēdējais balsojums ir elektroniski. Tātad gala balsojums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Ar lielu pārsvaru apstiprināts. Un e, plenā sesijā tas tiks skatīts novembrī. What's the next one? We have, um, give the floor to Uh, are, are next... Kolēģi, nākamais darba kārtības punkts - viedokļa apmaiņa ar komisijas pārstāvjiem par deleģēto aktu, un pēc tam būs Eiropas jaunatnes dienas papildus uzklausīšana. Un šeit mums uh, zālē ir aptuveni 210 vietu, un aptuveni 100 jaunieši ieradīsies. Es tāpēc vēlos lūgt deputātus un darbiniekus pārsēsties cik vien iespējams uz priekšu šeit. Protams, ka tie deputāti, kas ieradīsies uz Eiropas jaunatnes dienas pasākumu, ir arī aicināti piedalīties, bet mums vajadzētu atbrīvot pietiekam daudz vietu, lai uh, simts jauniešu, kas ieradīsies, varētu apsēsties un piedalīties. Tāpēc es vēlos jūs aicināt pārsēsties uz priekšu. You, you can, yes. Um, I just think that it will be difficult if you've got someone. Jā, es saprotu, ka būs grūti, ja jums e, būs e, cita cilvēka e, kartīte priekšā ar viņu vārdu. Un jūs noteikti zinat savās grupās, kurš ieradīsies, kurš nē no jūsu grupas. Es aicinu jūs tad pārsēsties uz priekšu, lai ieņemtu tās vietas, kas ir brīvas. Okay, so our next item. Labi, tad nākamais darbkārtības punkts ir ļoti tehnisks. Tas no komisijas. Deleģētais akts. Vienīgais ESF deleģētais akts. Runāja par vienkāršošanu aprēķiniem eh, attiecībā uz izdevumiem, ko komisija atmaksā dalību valstīm. Tāpēc Digi Employment direktori Andrijāna Sukovu eh, prezentēt mums šo jau. Paldies, priekšsēdētāji. ESF regulas 14.1 pāns ļauj komisijai pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz vienību izmaksu un vienreizējiem maksājumiem, kas tiek izmantot eh, kā pamats izdevumiem, ko komisija atmaksā dalībvalstīm attiecībā uz atsevišķām operācijām un ļauj šīs summas arī koriģēt bez papildus diskusiju nepieciešamības ar komisiju. Šī jau ir trešā reize, kad mēs prezentējam šo deleģēto aktu, vai drīzāk tā pielikumus. E, pašu aktu pieņēma pagājušajā gadā, jūlijā. Eiropas komisijas mērķis ir uzsvērts vairāk kārt, ka cenšamies izmantot visas iespējamās metodas, lai vienkāršotu gan procesus, gan izmaksas, lai dalību valstis varētu koncentrēties uz labāku rezultātu sasniegšanu. ir virkne iegūmu attiecībā uz vienkāršotu izmaksu schēmas izmantošanas un eh, šo deliģētu aktu izmantošanu dalību valstīm. Pirmkārt, tas eh, dalību valstīm dos eh, tiesisko paļāvību, jo mēs neapstrīdam summu aprēķināšanas metodiku. Um, ierobežosim um, revīzijas um, ietvaru, Un tāpat varam eh, piemērot šos izdevumus eh, operācijām, kas ir simtprocentīgi veikts ar publisko iepirkumu. Šeit eh, saskaņā ar regulā pieņemtās vienkāršošanas princips, saskaņā ar 14.1 pāntu e SF regulā, tas, ka šeit ir pamatojums atmaksāt dalību valstīm izdevums, kas saistīta ar darbības programmu īstenošanu. Tātad tās ir izmaksas, kas rodas attiecībās eh, starp eh, vadošo iestādi un atbalsta saņēmējiem. Mēs dodam pietiekam daudz iespēju, eh, manevrēšanas iespēju attiecībā uz certifikāciju un prasību iesniegšanu. Izman, ļaujam izmanto šīs vienkāršotās izmaksu aprēķins iespējas. Dalību valstīm ir iespēja īstenot eh, un piemērot savas eh, grāmatvedības prakses. Un, ja dalību valstis eh, pieprasam, tad mēs koriģējam katru gadu šos lī, cenu līmeņus bez atsevišķa pamatojuma pieprasīšanas. Vienīgā negatīvā puse ir tā, ka šī vienkāršošanas uh, iespēja ir pieejama tikai Eiropas sociālā fonda piemērošanā. Deleģētā regula tika pieņemta 15. gada jūlijā. Galvenā daļa ir darbības joma, darbība veids, vienkāršoto izmaksu definīcijas, summas un korekcijas. Pielikumi tiek aktualizēti katru reizi, kad dalību valstis ierosina uh, pārskatīt vienību izmaksas vai vienreizējo maksājumu definīcijas. Un tad mēs to da darām grozot eh, pielikumus. Pirmoreiz darīts Francijai un Zviedrijai, kas to lūdza vienību izmaksām Francijai. Tās ir eh, aktivizēšanas eh, izmaksas. Uh, Um, dalībniekiem un um, pabalsti, un Zviedrijai personāla izmaksas un uh, dalībnieku pabalsti. Pirmais grozījums delegācijai, deleģētajam aktam bija 2016. gada martā. Mēs nemainījām, uh, negrozījām pantus oriģinālajā uh, regulā, bet Beļģijai un Čehijai mainījām pielikumus Čehijai bija vienības izmaksas piecas eh, saistībā ar bērnu aprūpas iestādēm un Beļģijai eh, saistībā ar apmācību darbā. Jauns grozījums, ko prezentējam šodien attiecībā uz 14.1 pāntu, ir saistīts ar papildu izmaksām Čehijai un tāpat arī Slovākijai, Maltai, Vācijai, Nīderlandai un Itālijai vienību izmaksas. Čehijai ir iekļauts divas jaunas jomas, kur tiek grib panākt vienošanās par vienkāršotu izmaksu schēmu izmantošanas attiecībā uz darbinieku apmācību un studentu un e, izglītības iestāžu personāla sniegtā atbalsta iekļaušanu. Tāpat arī vienība izmaksas ir iekļauts attiecībā uz bērnu aprūpi, kas jau tika pieņemts iepriekšējā grozījumā šai regulai saskaņā ar nodarbinātības darbības programmu. Un e, tas arī tiek izmantots darbības programmai, kas ir Prāgai paredzēta. Tāpat arī vienība izmaksas attiecībā uz darbinieku apmācību, attiecībā uz tirgus e, izpēti, e, arī tur tiek piemērots šis pats princips. Mēs izmantojām oficiālās algu statistikas eh, izglītības nozarē, un šīs vienības izmaksas eh, aptvērs 400 miljonus eiro no ESF eh, tērētajiem līdzekļiem Čehijā. Malta, kas ir nākamajā pielikumā, esam vienojušies par nodarbinātības palīdzības sniegšanu neaizsargātiem strādājušiem un strādājušiem ar invaliditāti. Šīs darbības programmas Maltē nav liels, līdz ar to kopējā summa būs aptuveni 10 miljonu eiro. Un arī to var eh, koriģēt, eh, veicot eh, sociālā iemaksa korekcijas. Itālija, tur mums ir liels pielikums, tas skar divus būtiskus jomas, jauniešu iniciatīvas darbības programmu un atbalsts doktora grāda eh, eh, piemaksām pētniecībā. Jauniešu iniciatīvas darbības programmai mēs izmantojam reģionālus datus līdzīgām darbībām iepriekšējā periodā, bet arī eh, Nacionālas un Eiropas Savienības likmes mobilitātei uh, Attiecībā uz doktora grāda studentu atbalstam mēs balstījāmies uz algu izmaksām, eh, kāds eh, ir pieejams no nacionālajiem avotiem, plus citas izmaksas. Korekcijas Itālijai. Ja ir eh, patēriņa indeks korekcijas virs 5%, tad tas korekcijas notiks arī jauniešu iniciatīvai. Uh, Un mēs eh, prognozējam, ka vienkāršotās eh, izmaksu opcijas aptvērs 900 miljonus Itālijai. Slovākie tālāk. Tur ir divas vienība izmaksas, kas saistīts ar eh, svešvalodu apmācību darbiniekiem un IKT prasmju apmācību. Tāpat arī sniedzam atbalstu iekļaušanai bērnu dārzos un pamatskolās vienību izmaksas aptver personāla izmaksas eh, attiecībā uz apmācības sniegšanu un netiešām izmaksām. Summa plānotā ir aptuveni 80 miljonu eiro attiecībā uz eh, Slovākiju. Vācija, eh, Meklenburga Farpomerne, pirmais reģions, kas ir iekļauts. Vienojamies par deviņām vienību izmaksām attiecībā uz iekļaujušu skolu attīstību. Mērķis ir izveidot iekļaujošu skolu sistēmu un samazināt vajadzību pēc speciālām skolām. Šeit ir iekļaut visu apmācību veidu skolotājiem un šeit summa ir 14 miljonu eiro, kas tiks tērēti vienkāršotu izmaksu schēmas ietveros un nav bijusi e, prasības veikt korekcijas. Tā kā, ja Mecklenburg-Ferpomerne izlēma, ka vienību izmaksas nav realistiskas, viņi var e, vēlreiz veikt pārunas par šo jautājumu. Un pēdējā dalība valsts, kas nāca klajā ar priekšlikumu izmantot vienību izmaksas, ir Nīderlanda. Šeit ir trīs šādas izmaksas saistībā ar reintegrācijas aktivitātēm. Um, ieslodzītajiem. Maksājumi balstīsies uz intervences dienu skaitu. E, summas balstās uz iepriekšējo programmu pieredzes un e, kopējo skaitu intervencēm esam aprēķinājuši dienas normu. Un summa, kas ir plānota e, Nīderlandes darbības programmā, ir aptuveni 43 miljoni eiro. Tātad tas, ko komisija piekritus maksāt, izmantojot šīs vienības izmaksām. Tātad īsā noslēgumā, kopsavilkumā vēlos teikt, ka ir pieaugoša interese par iespēju izmantot 14.1 pāntā paredzētā iespēju par deleģēto aktu pieņemšanu, vienkāršotās izmaksu opcijas aptver kopā 2,9 miljārdus eiro Mēs sadarbojamies ar dalību valstīm un eh, sagatavošanā ir jauni priekšlikumi, definēt eh, vienkāršotas izmaksu opcijas, un komisija ir arī apņēmusies eh, izstrādāt šādas pašas iespējas arī visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Tās nebūs nepieciešams pamatot, netiks apstrīdēta metodika, Un pie tā strādā augsta līmeņa grupa vienkāršošanas jautājumā, kas ieties tieši šādi rīkoties. Tā kā mūsu darbs turpinās, uzskatām, ka jauns deleģētais akts e, aptvērs arī vienotās e, e, vienreizējais maksājums un vienība izmaksu standarti, un tad tos mēs varēsim apspriest attiecībā uz deleģēto aktu uz 2017. gadā. Paldies, un tagad došu vārdu deputātiem. Pirmais manā sarakstā ir Lopes kungs, sociāldemokrātu vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jautājums, pavisam vienkārši. Kā jums liekas, kā šīs normas par vienkāršotām izmaksām piemērošanu varētu ietekmēt jauniešu garantijas programmu? Uh, kas tiek īstenotas jomās, kur ir ļoti augsts eh, jauniešu bezdarbs un tādās valstīs kā Spānijā, piemēram, kur mums ir eh, problēma ar valsts budžetu. Vai tas ietekmēs eh, šo situāciju un cik lielā mērā? Un Džīna Lambert arī vēlējās uzdot jautājumu, lūdzu. Jā, paldies. Un es tā saprotu, ka tiek pieņemts, ka samazināsies um, tās summas, ko pieprasīs dalību valsts, un vienkāršošana varbūt varētu arī uh, sniegt arī uh, situāciju, kur ir vienkāršot atskaitīšanās, tad mēs varam pievērst vairāk uzmanību citiem aspektiem. Mani interesētu, vai vienkāršošanu var nodot tālāk arī uh, Eh, atbalsta saņēmējiem, tiem, kas eh, pārvalda šīs programmas, vai šī vienkāršošana iet cauri visiem līmeņiem, lai arī viņi var vienkāršot atskaitīšanos un uh, grāmatvedību savā uzskaitu savā pusē, arī līdz pat individuāliem rēķiniem. Un Pirinska kungs. Paldies priekšsēdētāji. ir, eh, ir pietiekams iemesls no komisijas puses atzīt šo ziņojumu un ir jāizsaka atzinība komisijai par viņu virzību uz priekšu, veicot šādas steidzams, šādas steidzams pasākums attiecībā uz vienkāršotu izmaksu opcijām, tieši tā kā Lamberts kundze tikko sacīja. Tas cerams, ievērojami samazinās eh, neatbilstības, kas tiek konstatētas varu apliecināt, ka budžeta kontrolas komitejā tas bija viens no ieteikumiem, eh, kas tika komisijai eh, arī nodots. Jā. Tas, ko Sukos Tošos kundze prezentēja šodien, ir labs ieguldījums eh, šajā virzienā. Marijana Hārkina tālāk. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisijai Piekrītu Pirīnska kungam eh, par to, ka jāizsaka atzinība komisija par to, ka viņi nāk slēgā šo priekšlikumu. Eh, revīzijas eh, palātas nesenais ziņojums šai kontekstā, kāds ir viņu viedoklis, kādus norādījumus viņi ir devuši par šo jautājumu, vai ir kāds vadlīnijas, ko viņi ir izstrādājuši. Un vēlos uzsvērt to, ko Džina Lamberta jautāja. Mēs kā deputāti atkal un atkal dzirdam no tiem, kas strādā ar Eiropas Savienības fondiem par milzīgo birokrātiju. Un es cenšos skaidrot, ka uh, mums uh, katru gadu ir jāapstiprina budžets balsojot. Un vēlos arī uzdot to pašu jautājumu, ko Džīna jau jautāja. Vai šī vienkāršošana turpinās, eh, tiek nodot tālāk, vai mēs šīm grupām uz vietas var teikt, ka mēs kaut ko darām, kas atvieglos dzīvi jums? Un, kad būs arī citi iegūmi, tā skaitā samazināsies kļūdas eh, atskaitēs un ziņojumos. Paldies! Tomas Mans. Paldies! Man jau, principā, nemaz nevajadzētu izteikties par šo jautājumu, jo es, principā, gribēju teikt tieši to, eh, ko kolēģi sacīja. Bet eh, dažkārt tas ir noderīgi, ja eh, ir redzams, ka mm, līdzīgi domā cilvēki no dažādām politiskajām grupām. Nu, ja mums ir programmas arī citās jomās un uz vietas varam teikt, ka mm, vai tas ir mm, līdz jums arī nonācis un vai jūs to arī jūtat. Un, uh, Vienkāršošana ir ļoti svarīgs temats. Tas nenozīmē samazināt detaļas, bet gan mēs vēlamies, lai būtu iespējams iesniegt pieteikumus, un tie, kuri iesniedz šos pieteikumus, nebūtu milzīgā stresā, kas pēc tam saka, ka nekas nav noticis. Vienkāršošanai ir jānāk par labu tiem, kas gūst labumu. Un tad eh, mēs varam arī uh, Eh, konkrēti uzsākt šo vienkāršošanu, vai tas ir pamatu, vai tas tiek nodrošināts, un vai nebūtu pamatot to arī, piemēram, citās programmās. Mums ir ļoti daudz programmu, pie kurām mēs strādājam, un uh, tur nenotiek šī uzlabošana un vienkāršošana. Un šeit mēs redzam konkrēts iegūmus, un tad tā pievienotā vērtība, kuru mēs vēlamies, arī būtu acīm redzama. Un es visnotaļ atbalstu to, ko kolēģis sacīja pirms manis. Paldies! Manuprāt, jūs dzirdējāt ļoti interesantus uh, jautājumus un komentārus, nu, un tagad dod vārdu komisijai uh, atbildēji. Paldies! Paldies par atbalstu mūsu darbam, uh, izveidojot aizvien vairāk vienkāršots izmaksu opcijas. Jā, tik tiešām lielākā daļa dalību valstis, kas ir izstrādājušas gan vienību izmaksu, gan vienreizējos maksājumus, uh, Viņi to ir nodevuši tālāk arī atbalstu saņēmējiem, tā kā tas nav tikai attiecībā uz eh, komisijas darbu, bet arī līdz pat atbalstu saņēmējiem, kas īsteno projekts, viņi izmanto tās pašas vienību izmaksas. Tas nav simtprocentīgi, gan tas man jānorāda, ka dalībvalstu lēmums ir tiešām viņu ziņā. Viņiem ir jāizlem, vai viņi izmantos šādu pieeju vai nē, bet daudzām vienību izmaksām, kas ir pieņemts ar deleģēto regulu, dalību valsts eh, to izmanto arī līdz pat atbalstsaņēmējiem. Mums ir pozitīvs novērtējums no revīzijas palāts, ka tad, kad tiek izmantots vienkāršotās izmaksu opcijas, eh, neatbilstību nav un netiek veikts finanšu korekcijas. Kas dod zinām stabilitāti arī dalību valstīm, kad viņām ir konkrēti zināms, kāds ir budžetā iekļautās summas un kā to var izmantot. Kas attiecas uz ietekmi uz e, Eiropas jauniešu garantiju un iniciatīvu, ar Spāniju mēs jau gadiem strādājam, lai izstrādātu vienkāršotās e, izmaksu opcijas, bet sarežģītības uh, Dalībvalsts situācijā un atšķirības starp eh, reģioniem ir radījušas eh, zināmas problēmas, bet mēs neesam padevušies. Eh, cenšamies izstrādāt vienkāršotas izmaksu opcijas, kuras var izmantot arī Spānijā. Daži izglītības pasākumi, kas bija mūsu pirmā prioritāte uh, Eiropas Savienības līmeņa vienkāršoto izmaksu um, schēmu izstrādāšanu būs uh, attiecinām arī uz Spāniju, tā kā to Spānija varēs izmantot visos reģionos, lai uh, tāds varētu, uh, lai Spānija varētu īstenot attiecīgi šīs vienkāršotās izmaksu opcijas arī attiecībā uz ESF projektiem. Šeit tas nozīmētu daudz uh, mazāku reālo izmaksu aprēķināšanu un pārbaudīšanu. Tiešām nebūs vajadzīgs pārbaudīt katru maksājumu, bet sasniegtais rezultāts viena apmācītā persona nozīmēs, ka konkrēta summa var tikt samaksāta. Es neteiktu, ka šobrīd ir milzīga ietekme uz Eiropas uh, Eh, jauniešu garantijas schēmas īstenošanu Spānijā, jo šobrīd tas vēl notiek eh, pārbaudot eh, reālās izmaksas. Paldies! Paldies! Termiņi pretenziju izteikšanai ir 15. novembris. Parlamentam tas ir jāizdara līdz 31. decembrim. Paldies! Mūsu nākamais jautājums Nu, tur mums ir jāsāk pulksten 11.30. Tā būs uzklausīšana par Eiropas jaunatnes dienu.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 Colleagues, can I ask if you know... Dārgie kolēģi, ja jūs uh, zināt, ka kāds kolēģis, nu, ieradīsies, uh, varbūt, ka jūs varat, nu, viņu vārdu plāksnīgi pārcelt, pārlikt. Man šķiet, ka EKR kolēģi nebūs. Nu, tātad jūs zināt, ka, ja kolēģi neieradīsies, tad vienkārši noņemiet viņu vārda zīmītes no galda, lai mēs varētu visus jauniešus uh, ieaicināt zālē. Nu, vai es vienkārši viņiem teikšu, lai viņi ieņem tukšās vietas, tukšos krēslus. Jean, if you can come forward, that's great. Džīna, ja jūs varētu apsēsties tuvāk. Jā, jā, nu paņemiet līdzi savu um, tātad plāksnīti ar savu vārdu, lai visi varētu uh, sasēsties. If anyone still hasn't got a seat, please. Ja kāds vēl nav atradis brīvu vietu, nu lūdzu nāciet tuvāk. Šeit ir gan daudz tukšu krēslu. Colleagues, um, I think we should make a Kolēģi, ķersimies pie darba, nu, varbūt vēl kolēģi ieradīsies, bet, nu, mēs jau esam iekavējuši. Es gribētu, lai mums uh, šim darba kārtības punktam būtu atvēlēts pēc iespējas vairāk laika. Gribēju sirsnīgi sveikt pie mums uh, visus apmeklētājus. Pie mums ir ieradušies pāri par simts jauniešiem no Liežas, Rīgas, Strasbūras. Sirsnīgi sveikti! Aplausos. Now the, the second edition of the European... Šī ir otrā reize, kad notika uh, Eiropas jaunieša diena Strasbūrā šī gada maija mēnesī. Un uh, šajā pasākumā piedalījās pāri par septiņi ar pus tūkstošiem jauniešu, lai diskutētu par rītdienas Eiropu. Šodien Mēs vēlamies uh, apspriesties uh, par uh, šo pasākumu, par pasākumu turpinājumu. Jāsaka, ka tā būs ļoti ātra uzklausīšana. Jums nebūs iespējas izteikties gāri un plaši. Es lūgtu, lai jūs ievērotu atvēlēto laiku, bet man ir īpaši gandarījums pie mums sveikt trīs jauniešu dienas apmeklētājus. Uh, kas ir ieradušies arī šodien Briselē un stāstīs par dažādiem tematiem, par migrāciju, darba tirgu, uh, iemaņām, ņemot vērā uh, cīņu pret jauniešu bezdarbu un jauno uzņēmēju un uh, eh, jaundibināto uzņēmumu temats. Mēs šodien apmainīsimies idejām, domām, šāda veida uzklausīšana tiek sarīkot tieši turpinot jauniešu dienu, un eh, jāsaka, ka jaunieši varēs eh, dalīties savās domās, un deputāti arī varēs izteikties. Un tagad jūs iepazīstināšu ar runātājiem. Lorenza Noina no eh, Vācijas, eh, kas eh, stāstīs par iemaņām, par iemaņu izveidi, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu un arī runās par jaunajiem uzņēmējiem. Uh, Tālāk Melis Čifki no apvienotās karalistes, kas strādā, runās par migrantiem, darba tirgu, eh, jauniešiem eh, uzņēmējiem un jauniem uzņēmumiem. Un tad Leonija Šulc no Nīderlandes, kas stāstīs par migrantiem darba tirgu un uh, prasmju iemaņu izveidi. Un ir arī Mirkļa Birka. Uh, jeb hashtags, tā tad šī zīme IEYE 2016. E, Jāsaka, ka bija arī Twitter konts pieņems. Jūs varēsiet pēc tam arī sakot sēdē Twitterī. Katrs varēs runāt divas minūtes un t, gan jaunieši, gan deputāti un viena minūte tiks dota, lai uzdot jautājumus. Uh, Un pēc tam Pie mums ieradīsies arī Servats kungs, ģenerāla eh, sekretārs, kas komisijas vārdā uh, arī nu, rezumēs šīs debatas. Patiešām visiem vajadzētu ievērot runāšanai atvēloto laiku. Es āmurīti centīšos neizmantot pārāk bieži, bet nu, varbūt kādu, kādā brīdī nāksies to darīt. Pirmā sarunu kārta ir veltīta migrantiem, darba tirgumu. Tagad došu vārdu Leonijai Šaucē, lūdzu. Parlament. Paldies Eiropas parlamentam vajadzētu īstenot tādu sistēmu, kas ļauj uh, ātrāk atzīt uh, migrantu diplomas Un jāsaka, ka bēgļiem ir jābūt iespējai iekārtoties darbā, jo tā viņi labāk var arī integrēties sabiedrībā. Es piedāvāju izveidot Eiropas vadlīnijas, lai visās dalību valstīs būtu kopīgi standarti. Kā vajadzētu noteikt šai diploma atzīšanai? Tātad, ja eh, bēgļiem nav atzītu kvalifikāciju, viņiem ir jābūt iespējai iziet apmācību un pēc tam arī eh, pārbaudes. Ja diploms uh, viņu rīcībā ir, tad tas ir jāatzīst. Ļoti daudziem bēgļiem ir profesionāla kvalifikācija un darba pieredze, bet ņemot vērā problēmas ar diplomu atzīšanu, viņi bieži vien nu, nokļūst tādā uh, nekvalificētu patvērumu meklētāju statusā. Mums ir jāparūpējas par šo cilvēku integrāciju gan sabiedrībā, gan darba tirgu. Ir arī konkrēts dokuments, kur ir pieprasītas um, pietiekama ātras un efektīvas procedūras, lai šie cilvēki varētu iekārtoties Eiropas Savienībā darbā. Ņemot vērā palielinātu mobilitāti un aizvien lielāku migrantu un bēgļu skaitu, es mums ir jāparūpējas, lai šie bēgļi varētu atrast tādu darbu, kas atbilst viņu kvalifikācijai. Tas būs arī efektīvs ierocis cīņā pret pret sociālo atstumtību. Lai varētu arī šos cilvēkus labāk integrēt, viņiem ir jāpiedāvā iespējas mācīties, studēt, piekļuve darba tirgumi ir patiešām ļoti svarīga gan no sociālā, gan finansiālā viedokļa raugoties. Tas, tā noteikti būs arī papildu vērtība mūsu sabiedrībām. Mēs nevaram visus bēgļus mest pāri vienai kārtī. Jāsaka, ka viņiem bija normāla dzīvi, pirms viņi ieradās pie mums, un mums ir e, jāļauj viņiem šī dzīve turpināt, nevis vienkārši jāpiespiež viņiem viss sāk no nulles. Paldies! Liels paldies! Tagad došu vārdu Melisai uz divām minūtēm. Es piedāvāju Uh, Eiropas mobilitātes uh, portālu pārveidot, lai uh, tās kalpotu par datu bāzi, kurā būtu precīza informācija, lai varētu atrast dažādas jomas darba tirgu un lai jūs varētu redzēt, ka, piemēram, Spānijā ir nepieciešami cilvēki, kas strādā medicīnas jomā, tādā veidā labāk varētu atrast attiecīgos darbiniekus un varētu veikt arī, piemēram, konsultācijas Skype un e, tādā veidā labāk noskaidrot, kurā valstī, kuras darba rokas ir visvairāk nepieciešamas. Un e, tādā veidā varētu arī labāk e, parūpēties par to, lai arī nodarbinātības ministrijas varētu piedāvāt pietiekami daudz datu par vajadzībām dalību valstīs datu bāze ir galvenokārt domāta migrantiem un bēgļiem, bet eh, tai varēs piekļūt pilnīgi visi, arī tajā skaitā jaunieši bezdarbnieki. Daudziem eh, migrantiem un uh, bēgļiem ir jau nu, ierodoties Eiropā konkrēti priekšstat, uz kur valsti viņi vēlētos dot, Un jāsaka, ka mēs nevēlamies, lai bēgļi kļūtu par um, nastu jau esošiem darba tirgiem Eiropā, bet tieši otrādi tos bagātinātu. Eiropas dalību valstīm tādēļ ir jāsadarbojas. Mēs varam uh, veidot tādas politiskās vadlīnijas, kas veicina izaugsmi. Mēs varam uh, parūpēties arī par to, lai uh, šie bēgļi aizpildu tūkšās vietas darba tirgu un tā problēma varētu atrisināt vieglāk. Now I give the floor. Paldies. Tagad pirmais deputāts eh, uzstāsies Tomas Māns divas minūtes. Paldies. Vadlīnijas jauniešiem. Mums patiešām vajadzētu jauniešiem uh, dot uh, nu, tādu sajūtu, ka viņi šeit ir laipni lūgti, ka viņi ir nepieciešami. Protams, Arī uh, migrantiem ir jāsaprot, ka, uh, kas notiek katrā valstī, kādi likumi tur ir spēkā, un arī jāparūpējas par prakses vietām, lai šie cilvēki iepazītu darba tirgus struktūras, ka, piemēram, Eiropā uh, ir jābūt precīziem, punktuāliem, uzticamiem, jo šeit ir arī atšķirīgas uh, no kultūras un tradīcijas, un ir bijusi jau laba pieredze mēs varam šiem jauniešiem pateikt, ka mēs vēlamies viņus integrēt darba tirgu, bet viņiem ir jāievēro konkrētas normas. Un mums ir patiešām jāparūpēs, lai šie jaunieši varētu labi integrēties uh, darba tirgu. Mēs uh, varam viņiem pateikt, mēs vēlamies, lai jūs šeit strādājat mūsu MVU, un uh, starpkultūra kompetence šeit ir nepieciešama un e, šie jaunieši pēc iespējas ātrāk ir jāiesaista darba tirgū. Es gribēju uzdot jums jautājumu, vai jūs esat e, tikušies ar šiem jauniešiem, un, protams, es saprotu, ka viņi var teikt, es gribu jaunu darba vietu, darbu, kas ir labi apmaksāts, bet vai šie jaunieši grib arī mācīties? Jo, piemēram, nu, to pieredzi, kas ir apgūta stažējoties kādā uzņēmumā, jūs pēc tam varat eh, izmantot arī jaunajā darba vietā. Un, ja, eh, protams, jaunietim ir eh, laba izglītība, viņš to var izmantot arī nākotnē darba vietā. Un ko jūs par to varat teikt? Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Benifeo kungam. Paldies! Paldies par uh, šīm domām un atziņām. Es domāju, uh, ka parlamentam šāds dialogs ar jauniešiem ir jāturpina, un šī, ini, šī ir ļoti veiksmīga iniciatīva. Tā ļauj cilvēkiem tikties uh, Eiropas demokrātijas namā. kā parlamenta referents par uh, migrantu integrāciju darba tirgū, es ļoti labi saprotu, cik svarīga ir diplomu atzīšana. Un ir eh, jāatzīst, jābūt arī nu, tādai atzīšanas sistēmai, ņemot vērā jaunas prasības darba tirgos. Mēs parlamentā pie tā visa strādājam, bet mums ir vairāk jāsaskaņo dalība valstīs spēkā esošās struktūras. Bet, lai to paveiktu, ir jāinvestē privātās publiskās struktūrās, kas cilvēkus var apvienot, saliedēt, kas ļauj um, atzīt viņu viņu diplomus un citas kvalifikācijas. Mums ir arī jācīnās pret rasismu, kas, uh, nu, uh, ir vērsts pret uh, tādām vārīgākām sabiedrības grupām. Un, ja mēs runājam par darba tirgu, atzīstot prasmes, mēs nevaram cilvēks integrēt uh, pietiekami labi, ja mēs nepiedāvājam viņiem iespējas un perspektīvas. Ir jāpiedāvā labāka piekļuve apmācībai un izglītībai. Mēs šeit runājam ne tikai par bēgļiem, bet par jauniešiem kopumā. Es piekrītu, ka ir dalību valstīm jāstrādā daudz vairāk, apkopojot gan datus, uh, gan arī citās plāksnēs. Dalību valstīs ir atšķirīgi arī reģioni, ir federāls valstis un trūksta nu, tādas pietiekam labas koordinācijas. Tādēļ institūcijām ir eh, jāsadarbojas, ir jābūt labākai koordinācijai, eh, lai arī šos jauniešus un jauniešu organizācijas varētu iesaistīt kopīgajā darbā. Paldies! Paldies! Arne Gērika uz divām minūtēm. Sirsnīgi sveicu jauniešus Eiropas parlamentā. Nu, īstenībā viņi mūsu uh, darbu var tikai bagātināt, sniedzot savas vērtīgās atziņas. Un uh, Jāsaka, ka tagad Eiropā ierodas ļoti daudz migrantu, un e, nu, uztvere valstīs ir ļoti atšķirīga. Mēs esam vairākas dalību valstis, nacionālās valstis, un mēs e, sevi tā arī uztveram. Bet migranti, un īstenībā, e, it sevišķi Vācijā, mums uzspiež savas tradīcijas un kultūru, un viņi mums uzdod jautājums, vai mēs varam viņus eh, integrēt savās valstīs. Manuprāt, Vācijā tātad mums ir eh, konstitūcija, mums ir vadlīnijas, kas ir jāievēro, un mums ir jābūt atvērtākiem. Jūs kā jaunieši noteikti varat mums palīdzēt šajā darbā. Jūs jau ļoti aktīvi strādājat, sazināties ar jauniešiem citās valstīs, uh, Un, eh, piemēram, mani bērni brauc uz Ameriku, Kanādu, Austrāliju, gūst tur šo vērtīgo pieredzi, bet jāsaka, ka tā ir mūsu kultūra, nu, kaut kas ļoti tūs, bet, piemēram, ja pie mums ierodas uh, jaunieši no Āfrikas, ja viņi iepazīst mūsu kultūru, mēs iepazīstam viņu kultūru, viņi pie mums iekārtojas darbā, un ja jūs dodaties uz tālām valstīm, uh, kādēļ, piemēram, darba izpratne Āfrikā ir atšķirīga no mūsu izpratnes, kā mēs šo jēdzienu apskatām. Un ja jūs pēc tam ierodaties Eiropā un par to mums pastāstāt, nu tā ir tā bagātā pieredze, bagātā, bagātības bagāža, ko jūs varat atvest līdzi un uh, šeit arī mm, izklāt. Paldies! Tagad Renāta Vēberi. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies visiem jauniešiem eh, par ievadvārdiem. Mēs esam daudz runājuši par migrantiem un bēgļiem. Pēdējā gada laikā darīšu to ļoti aktīvi. Vai ir kaut kāda tāda ātra risinājumi? Nē, bet mēs tos meklējam. Un ar prieku klausījos jūsu domās. Mēs piedzīvojam tādu zināmu paradoksu. No vienas puses valdības saka, ka uh, integrējot uh, bēgļus darba tirgu, īstenībā jaunieši nevarēs atrast darbu. Bet īstenībā tas, ko jūs teicāt, ļoti lielā mērā atšķiras no politiķu oficiālajām versijām Eiropā. Protams, politi e, problēmai ir politiska daba, un tas mums ir jāatrisina pirmām kārtām. Jārunā, protams, arī par kultūras atšķirībām. Jāsaka, ka Eiropā bieži vien mēs vēlamies visus bēgļus mest pār vienu kārti, bet viņi taču nāk no atšķirīgām valstīm, un tas ir jāpatur prātā. Eiropā ir eh, jāizprot šīs atšķirības, un ir jābūt tādai ļoti nu, detalizētai, niansētai pieejai. Jā, mēs runājam par prasmēm. Būtu ļoti bēdīgi neizmantot šīs prasmes, ko līdzi sev atved migranti un bēgļi. Kā jūs esat plānojuši nu, savas atziņas nodot tālāk? Uh, jūsu valdībām atrast viņos dzirdīgas ausis, ka jūs esat ļoti atklāti pret svešām kultūrām un esat gatavi bēgļus integrēt Eiropā. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad dosim vārdu runātājiem. Tagad došu vārdu runātājiem un uh, viņi atbildēs jautājumiem Leonija uz vienu minūti. Sākumā atbildēšu uz manna kunga un Vēbers kundas uzdotajiem jautājumiem. Jāsaka, nu, ko es varu teikt eh, pati par sevi. Mani eh, draugi ir ļoti atklāti un eh, viņi ir ļoti atklāti pret dažādām kultūrām. Es pati tagad dzīvoju apvienotā karalistē, mēs visi esam studējuši kaut kur ārzemēs. Nu, man arī pašai tagad nu, ir jāpielāgojas jaunai videi, un tā ir ļoti starptautiska vide. Ja mēs varētu vairāk uh, sazināties, komunicēt ar šiem bēgļiem. Mēs viņus tā piemēram Šelfildā, eh, kuras tagad studēja, pārāk eh, nu, nemeklējam un ar viņiem nekontaktējamies, bet ja mēs ar viņiem sazināsimies, mēģināsim veidot šos kontaktus, mēģināsim izprast viņu kultūru, mēs varēsim izveidot tādu savstarpēju sapratni un to arī nodot tālāk eh, valdībai kā ziņu. Un tad mēs arī viņus vieglāk varētu integrēt darba tirgu. Es ceru, ka tas atbild, nu, tā ir pietiekami laba atbildes jūsu jautājumu. Paldies, Mēlisa! Es gribēju tikai nedaudz papildināt par kultūru un, un tradīcijām. Man šķita, ka tas varētu būt tāds kā priekšlikums izveidot tādu sistēmu, Eh, kad jūs varētu, piemēram, pateikt, uz kuru valsti jūs vēlties doties, nu, vai uz Franciju, vai uz kādu citu valsti, un migrants var jau paskatīties, nu, kas ir nepieciešams, kādas darba vietas ir vistukšākās konkrētā valstī, lai varētu izvēlēties valsti, kur viņš būs visnoderīgākais. Varbūt nedaudz eh, detalizētāk. Tātad, ja jūs dotos uz šo interneta platformu un paskatītos, nu, kur doties, piemēram, jūs redzat, jā, nu, piemēram, es vēlētos doties uz šo valsti, bet diez vai es tur atradīšu darbu, jo mana kvalifikācija tur nav tik nepieciešama, ko tad darīt? Nu, tad jūs varbūt eh, pirms dotos uz šo valsti attiecīgi arī izglītotos. Uh, lai varētu tur atrast darbu. Ja mēs runājam par uh, reģionālās sadarbības un koordinācijas trūkumu, mums jādomā arī par statistikas datu tādu labāku izmantošanu. Tātad jūs redzat, ka valstī, nu, ir piemēram kādas profesijas, kurās trūks cilvēku, un tad jūs domājat, nu, ko darīt? Mums ir eh, jāpalīdz arī valdībām saprast, nu, kā pašiem palīdzēt savām valstīm. Tātad, ja kādā profesijā trūks profesionāli, nu, tad tur ir eh, šis iemaņu un prasmu trūkums, un tas jāmēģina aizpildīt. Paldies! Jā, nu, šeit visiem jārunā ļoti ātri, un Tagad ir nākamai uh, diskusiju kārta par iemaņām, prasmēm, par prasmju izveidu, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu. Un pirmais, kas tagad uzstāsies, ir Dear members of parliament, dear guests, dear... Moinera uh, kungs, paldies, godātie parlamenta deputāti, viesi, sekotāji internetā. Jāsaka, ka uh, tagad digitālā pasaule attīstās ļoti ātri un bieži vien trūkst jaunu uh, digitālo prasmju. Es piedāvāju izveidot tādu digitālo platformu, lai varētu jaunieši apgūt nepieciešamās iemaņas Un jauniešiem vajadzētu tātad būt iespēja doties uz tādiem digitālajām nometnēm, kas uh, darbosies universitātēs, arī uzņēmumos, un nometnes var notikt tātad uh, studiju brīvdienu laikā, un tās varētu notikt divreiz gadā. Un tur tiks, notiks apmācības, programmatūras dažādi tiks izmantots, un ņemot vērā savu specializāciju, jaunieši varēs izvēlēties nu, konkrētu nozari, loģistiku, ražošanu vai ko citu, un apgūt arī attiecīgo programmatūru, kas ir nepieciešama profesijā. No, Tur um, notiks apmācības tātad par programmatūrām un atšķirībā no universitātes. Uh, lekcijām, tur ļoti liels uzsvars tiks likts uz interaktīvu pieeju un arī pašapmācību. Uh, un nometnē piedalīsies um, profesori no universitātēm, speciālisti, nozares pārstāvji un tādā veidā varēs arī pēc tam uh, labāk integrēties darba tirgū un eh, digitālo prasmju eh, nometni finansēs Eiropas Savienība un eh, dalībniekiem nevajadzēs maksāt par šiem kursiem. Un 3 līdz 5 universitātes Eiropā jau drīzumā varētu uzstāt tādu starta programmu, lai varētu izvērtēt, kā šīs nometnes darbojas un uh, lūdzu palīdzēsim jauniešiem, lai viņi varētu, nu, tā tad visus iespaidot ar savām digitālajām prasmēm. Paldies! Thank you. And, uh... Paldies! Leonī, lūdzu. Um, I propose that the EU adopts... Es ierosinu Eiropas Savienībai pieņemt ietveru, kas veicinātu izglītības sniedzējus iestrādāt eh, nu, tādas prasmju nianses savos kursos Eiropas Savienībai, jādod pilnvers jaunajām paudzēm, lai tie tiktu galā ar pārmaiņām, kam tie skatās sejās. Tāpēc ir vajadzīgi trīs galvenās prasmes iestrādāt - akademiskās, tehniskās un eh, nu, personu prasmes, tādas kā komunikācijas spēja un tam līdzīgi. Kā mums ziņojumā skaidri teikts, jauniešu nodarbināti ir viena no lielākajām problēmām, ar ko es šobrīd sastopas, un svarīgs jautājums šai kontekstā ir saiknes trūkums starp to, ko mācāmies skolās un to, kas vajadzīgs reālajā pasaulē. Vajadzētu šīs trīs prasmes iestrādāt darba programmā. Šobrīd gan tas tikai zināmos aspektos parādās. Darba tirgu ir vajadzīgi cilvēki, kas spēj integrēties, kas ir sociāli spēcīgi, elastīgi un spēj strādāt komandā. Uh, Šāda veida apmācību programma varētu šo prasmu plaisu pārvarēt, jo studenti tiktu novietot reāls dzīves situācijās e, jau mācību laikā un pēc tam pēc skolas beigšanas būtu daudz piemērotāk tirgumu. Turklāt viņiem būtu arī vajadzīgi dažādi finansiāli pamudinājumi, piemēram, uzaugt stažēšanos un stipendiju programmas. No pieredzes runājot, e, šāda uz problēmām pamatota mācīšanās, manuprāt, būtu ļoti produktīva. Uh, Un, eh, jāsaka, mana izvēle piedalīties eh, stažēšanās programmās ir bijis viens no lieliskākajiem lēmumiem. Tā mēs uzzinām, kā, ko darba devējs no mums gaida. Un daudz labāk nekā tikai tie teorija. Es arī tādā veidā sajūtu daudz lielāku paļāvību par to, kas no manis vajadzīgs daudz, iepazinos ar tēmām, kuras studiju laikā man nebija nākušas priekšā šāda mācīšanās pieeja spēcinātu jauniešu pozīciju tirgu, viņi varētu šīs prasības izmantot. Un pēc tam kļūt daudz pašpaļāvīgāk, pašpārliecinātāk, apzinātāties savas spējas. Šī spēja rast praktiskus risinājumus viņus padarīs arī par krietni spēcīgākiem darba meklētājiem, un viņi varēs atrast tās, tos darbus, ko vēlas. Thank you. Now, uh... Liels paldies! Tālāk Pirmais deputāts šai raundā būs Hainz Pekers. Divas minūtes. Paldies! Paldies par šīm prezentācijām. Tās lieliski iet kopā ar to, ko es eh, lasīju Eiropas izveidi, 50 idejas labākai nākotnē. Es domāju, ka rezultāts ir tās, ka gan komisijai, gan parlamentam tagad gadiem ilgi darbs eh, priekšā mums nebūs garlaicīgi. Šeit ir sensacionāls idejas. Prezentēt divi projekti, ko es pilnībā varu atbalstīt. Gan digitālo prasmu nometnes ir ļoti laba ideja. Uh, Tāpat arī ļoti laba ideja par eh, mācīšanos apzinoties problēmas un arī programmatūras apgūvu šeit ir iekļaut. Gal galā runa par gatavību darba tirgumu, par to nodarbinātību. Tātad mums ir jāsasniedz nodarbinātība visiem iem, iespējamiem līdzekļiem. Tur ir nepieciešama arī politiskā griba. Duālās izglītības sistēmai ir jākļūst par modeli visai Eiropai. Komisija jau pati aktīvi darbojās Mums vismaz vienu reizi ir konstatēta un vēl simtreiz atkārtota problēma, ka e, nav pietiekami kompetenti šīs sistēmas. Eiropas pusgadam ir jākļūst par lielo spiediena instrumentu, un parlaments jūs atbalstīs. Un vēlos uzreiz sacīt, ka neapmaksāta prakse, nu, tas vienkārši nedrīkst būt. Ir vienkārši jāaizliedz tāda lieta. Uh, kā to jaunieši arī paši ierosina. Sociālie partneri, protams, ka ir jāiesaista. Bez darba ņēmēju un darba devēju pārstāvju dalības nevar būt izglītības sistēma, kas ir pielāgota darba tirgumu, kas atspoguļo reālo situāciju darba tirgu. Un vēlos uzreiz arī precizēt, ka jauniešu garantijas schēma e, ir jādarbojas arī nākotnē. Tā darbojas sekmīgi šobrīd, e, mums zināmi rezultāti ļoti pozitīvi, un e, tas, ko parlaments varbūt nemīl bieži darīt, izteikt atzinību Eiropas komisijai, ka viņi lieliski tiek galā ar šiem darbiem. Paldies! Thank you, and... Paldies! Nākamais deputāts Edvards Martēns. Paldies priekšādātāji! Paldies tiem, kas uzstājās. Priecājos jūs visus šeit redzēt. Mēs šīs debats ar jums jauniešiem šobrīd organizējam tāpēc, ka esam nonākuši, piedzīvojam Eiropu, kurā ir tieši jaunieši, bet tas ļoti aktuāls, un tāpēc mums ir vajadzīgs politikas, eh, kas ļautu vērsties pret bezdarba pašām seknām, un, protams, tās investīciju trūkums, tautsemniecībā īpaši valstu investīciju trūkums. Mums jāskatās šo jautājumu pietiekam objektīvi. Pēdējo gadu laikā jauniešu kompetences kvalifikācijas Eiropā, protams, ir pieaugušas. Eh, un tad, kad jaunieši nonāk darba tirgu, viņiem pārsvarā tiek pārmesta nevis kompetenci kvalifikācijas trūkums, bet gan pieredzes trūkums. Un tieši šajā ziņā pastāv problēma. Un es ļoti uzmanīgi klausījos uh, teiktajā, un ir vajadzīga šī saikne jāstarp izglītības pasauli un uzņēmē darbības pasauli, te jāveido partnerattiecības alianses tā, lai izglītība var atbilst tālāk uzņēmumu prasībām. Lai tas tā notiktu, mums ir vajadzīgs arī, eh, zināms, Eiropas mēroga programmas. Nu, lūk, šāds portāls, kas tika minēts, varētu būt ļoti palīdzīgs, šķiet, Melisa to minēja, Bet tā ir tikai viena no idejām. Ir vajadzīgs arī, lai uzņēmums jau iepriekš pastāsta, paredz, kādas būs to vajadzības, teiksim, pēc pieciem, desmit, septiņiem gadiem. Tā, lai mēs zinām, uz ko gatavoties, un tāpat laikā tas, ko uzskatu par visai um, traģisku mums šiem vecākiem, vecākas paudas cilvēkiem, ir tas, ka mēs arī nevēlamies uh, zaudēt darbu, uh, Un nevar būt tā, ka uzņēmums tāpat laikā uzskata par risku pieņem darbā jaunieti. Mēs taču viņiem varam šīs prasmes nodot tālāk. Tātad ir jābūt kādam stimulējošam, motivējošam spēkam šīs stažēšanās programmas, jā. Ja, bet ir vajadzīgi papildus motivējoši pasākumi, lai uzņēmumi piekrist, piekristu pieņemt darbā jaunieti, uh, Un tad varbūt kaut kādiem sešiem, gadu, sešiem mēnešiem vai uz gadu viņi varētu, piemēram, likt vienā komandā ar kādu vecāku gadgājumu cilvēku, kas tad prasmes viņam varētu nodot tālāk. Paldies. Es neredzu zālē Tāņu gan zālesu. Līdz ar to nākamais runātājs Terija Renke. Liels paldies priekšādātāji arī no savas puses. Es gribētu sirsnīgi sveikt jūs visus. Ļoti lielisks brīdis, ka varbūt šeit. Uh, Atceros ļoti labi sanāksmi, kas mums bija pagājušo reizi pēc līdzīga notikuma. Tas bija ļoti interesanti, ārkārtīgi daudz iespaidu. Dzirdēju to no kolēģiem. Es pati sevi neuzskatu par īpaši atšķirīgu no jums. Es arī vēl jūtos jauna, tāpēc ārkārtīgi priecājos ka tagad šodien šeit ir ieradušies tik daudz jauniešu un var piedalīties šajās debatēs. Nu, pāris lietas turpinot to, kas tika teikts jau iepriekš. Mani ārkārtīgi interesē priekšlikums par digitālo prasmi nometnēm. Man šķiet, tā ir ļoti interesanta lieta, un mēs, tas būtu kaut kas pavisam tāds konkrēts. Respektīvi, mēs varētu ierosināt līdzīgu izmēģinājumu projektu nākamajam gadam, lai var šādu ideju modeli īstenot arī dzīvē universitātēs, tieši tā, kā jūs to ierosināt. Tāpat arī šķita ļoti interesanta doma par šo atbildības piešķiršanu jauniešiem. Es domāju, tie ir tie divi punkti, ko gribēju pieminēt, un gribētu dzirdēt arī jūsu reakciju. Es īsti nepiekrītu, nu tāpēc arī, lai arī zinām provokāciju debatēs, es nepiekrītu, ka izglītībai un prasmei, prasmēm vajadzētu tikt piedāvātām tikai tāpēc, lai veicinātu jauniešu nodarbinātību. Es domāju, ka tas nozīmē daudz ko vairāk. Mēs runājam par personību attiecību, par personas attiecību, par tādām cilvēku, cilvēku dzīvē svarīgām īpa, īpašībām tieši tā kā jūs minējāt. Un lai arī, protams, pastāv šī prasme atšķirība starp universitātēm un, un uzņēmumiem, bet neaizmirsīsim, ka izglītības iestādes ir tās, kur jaunieši ne tik vien iemācās būt par daļu no darba tirgus, bet viņi iemācās arī demokrātiju, viņi iemācās kļūt par pilsoni. Un domāju, ka tas ir arī ārkārtīgi svarīgi sabiedrībai. Otra lieta, ko gribēju pieminēt, un kas varbūt varētu arī radīt tādu nelielu, nu, pretrunu un provokāciju, nedaudz gribu dzirdēt jūsu reakcijas to. Uh, tas ir eh, tas, ka mēs runājam par prasmu trūkumu nereti, bet, kad skatāmies realitātē, ja tu tas gatavo beigt savu uzstāšanos, mēs faktiski esam tā paudze, kas ir visprasmīgākā, kvalificētākā Eiropā, ja skatāmies vēsturē. Tāpēc visas šīs valsts investīcijas ir vajadzīgas arī darba vietu radīšanai, lai jaunieši varētu tās atrast, lai tās varētu šīs prasmes apgūtās varētu arī likt lietā. Un tāpēc, ko jūs domājat, ko Eiropas Savienība varētu darīt šajā ziņā? Paldies! Līdz ar to tālāk došu vārdu abiem šī paneļa runātājiem, minūte katram. Lorenz, jums pirmajam vārds. Es domāju, ka ārkārtīgi jauki jūs ļaujat mums šīs idejas pavisam tiešā veidā likt jums priekšā. Es piekrītu Terijas Rankas teiktajiem, ka personības attīstība arī pietrūkst šai kontekstā. Vācijā, ja jūs ko mācāties, tad tā pārsvarā viss ir teorija, un šīs cilvēciskās prasmes īpašības tiek atstātas novārtā. Na, varbūt, ka jūs varētu nākt klajā ar kādām iniciatīvām, eh, pat ja tā nedaudz varētu, 5-10% teiksim, no visiem šiem kredītpunktiem varētu tikt eh, investēti, nu, piemēram, tādā personības attīstībā. Divus gadus studēju Parīzē. Uh, Un mācības tur bija pilnīgi citādāks, tur bija daudz vairāk pārklāšanās starp dažādām nozarēm, nebija tik ļoti precīzi specializēšanās vienā jomā. Un vairāk arī šie projekti tika orientēti uz tādām cilvēku prasmēm. Bet tāpat laikā teorijas prasme, protams, arī nav mazsvarīga. Tātad varbūt, jā, šīs duālais mācību process būtu liels priekšrocības, un tādu procesu varētu īstenot visā Eiropā. Domāju, ka tas varētu kalpot par labu piemēru tam, kā šāds mācību process atbilstīgus, nes atbilstīgus rezultātus. Par prasmu neatbilstību, es domāju, ne tik daudz kompetenču trūkums, ka vienkārši neatbilstība reālajai prasē. Mēs esam labi izglītoti, bet uzņēmē darbībā ir vajadzīgs kas cits. Varbūt tiešām jāprasa rupnie, nozarei, ekonomikas nozarēm, kas viņiem ir vajadzīgs. Tā lai nav tā, ka mēs par to zinām tikai studiju noslēgumā. Paldies, Leona, jums vārds. Vēlos diezgan plaši rēģēt uz to, ko dzirdēju. Pirmām kārtām Bekarkungam pilnīgi noteikti piekrītu tam, ka. Um, Neapmaksātās prakses vietas vajadzētu aizliegt, jo tādā veidā cilvēki tiek tikai izmantot, un Lielbritānijā šobrīd līdz ar to šiem cilvēkiem nav pēc tam laika apgūt darba pieredzi, viņiem vienkārši taču ir jāpabeidz savas, savas studijas, jo arī aizdevumi pa to laiku studija aizdevuma auga augumā. Renks kundas teikto komentējot, es piekrītu tam, ka izglītības prasmes, protams, nenozīmē tikai nu, darbu spēju, spēju tapt nodarbinātam, jo svarīgi ir arī attīstīties kā personai ikdienas dzīvē. Jums ir daudz labāk jāzina pašam, ko vēlaties darīt Un tas sasaistās ar to, ko jūs teicat, ka mēs esam visprasmīgākā, viskvalificētākā paudze, bet mēs nezinām, kā šīs prasmes prezentēt, jo daudz kas no tā, ko mēs iemācāmies, apgūstam um, studiju un citā laikā, Un nereti mēs tas apgūstam ārpus studiju programmas. Mēs patreizēm nezinām, kā tās izmantot, kā tās varam izmantot. Piemēram, stažēšanās procesā šobrīd viņam prasa, vai man ir mārketinga pieredze, bet es esmu jurisprudents students un man it kā nav, bet tāpat laikā es rakstu dziesmas un tātad faktiski nodarbojos ar mārketinga darbībām un to es līdz ar to viņiem varēju piedāvāt. Uh, bet mēs nereti pat neuzinām, ka daudz kas no tā, ko darām ikdienas dzīvē, var nākt kā svarīgas prasmes, kā daļa no tā, no tā diploma, ko mēs pēc tam iegūstam. Es domāju, ka arī uz to vajadzētu likt uzsvaru. Paldies! Tātad pavisam strauji pāriem pie trešās diskusiju daļas. Jaunie uzņēmēji un eh, sākuma uzņēmumi, tātad startup uzņēmumi. Vispirms došu vārdu Melisai uz divām minūtēm. kā Eiropa labāk varētu atbalstīt jaunos uzņēmumus. Es jau esmu izmantu, izveidot vienu portūras aģentūru, jeb portālu, kur tiktu precizēti visi uzņēmē darbības resursi un piedāvāt informāciju savot. Tam būtu vairāk slāņi pirmām kārtām platforma pati, kas būtu pieejama visās ES valodās ar uzticamu informāciju par iepriekšējām un tagadējām finansēšanas ies, iespējām dažādās dalībvalstīs, ar plāt interaktīvas nianses kā live chat, un dažādi raksti par te, attiecīgiem tematiem. Iespējams, tā, portāls piedāvāt iespēju salīdzināt finanšu avotus. Pašreizēji mēs finansējumam ir svarīgi, svarīgi kļūt par daļu no sākuma uzņēmuma procesa. Seši, viens mēnesis, viens, seši mēneši, viens gads varbūt tas periods, kur laikā uzņēmumu jāizmanto. Ekspertu padomu par tēmām, atbalsta tīkls ar uzņēmēju līdzdalību. Uzņēmējiem jāatroda pareizā komanda, varbūt tādas prasmu salāgošanas instruments varētu tikt ievietots platformā, tā, lai tad attiecīgas grupas varētu kopīgiem spēkiem pieteikties uz finansējumu. Jaunu uzņēmumu tādu kā es, mēs eh, nereti nesaprotam dažādos informācijas avotus. Jābūt ir vienotai sistēmai, informācijai jātop izmantotai pieteikumu iesniegšanai tādējādi ietaupot arī laiku jāpiedāvā vienkārši salīdzināšanas iespējas pa sektoriem, pa valstīm. Tāpat jābūt arī atbilstīgiem piedāvājumiem no Eiropas investīcija bankas. Un visbeidzot svarīgi ir arī mentoru darbība, padomu par to, kā labāk izmantot finansējumu, kā nodrošināt ilgtspējību, tā lai šie granti tiktu atbilstīgi arī izmantot. Thank you. And now, Lawrence, your contribution. Lorenz, tagad kas jums sakāms? Tas, ka Eiropiešu vēlas tāpat mm, pašnodarbināti ir krietni samazinājies no 45% uz 37% saskaņā ar uzņēmējdarbības 2020 plānu, un tāpēc es gribētu, lai sāk, sākumu uzņēmumu uzņēmējdarbības kopums tiktu veidots uz platformas palīdzību. Šāda veida mājaslapa ļautu studentiem uh, atrast komandas biedrus, kā uzņēmumu uzsākšanai, kā šīs platformas darbojas. Nu, visi universitātes studenti varētu reģistrēties tiešsaistē un publicēt savas biznesa idejas šai lapā. Savukārt citi studenti, kam varbūt ir citādas prasme kopums, varētu šīs, ar šīm idejām iepazīsties, izlasīt aprakstu un dot savu ieguldījumu. Un tad, kad divi līdz pieci studenti, nu, var šādi sa sazinās, izveido grupu, tad viņi, lūk, varētu eh, strādāt tālāk. Ir jāpiedāvā resursi lai šo procesu pātrinātu tādu izrus kā informācija, darba telpa. Nu, tos varētu nodot uzņēmēju rīcībā no universitātes puses. Turklāt pieredzējuši uzņēmēji varētu piedāvāt eh, mentora konsultācijas. Un izdevums universitātēm tad varētu finansēt no jauna fonda vai no sociāla fonda tieši šādiem sākumu uzņēmumiem. Es ierosinu izveidot šādu platformu, kas ļautu Eiropas jaunajiem uzņēmumiem turklāt apmainīties arī ar pieredzi par to, kā veiksmīgi nodibināts uzņēmums, pēc tam viņi nereti vēlas aktīvi darboties arī ārvalstu tirgos, un tur viņiem varētu būt vajadzīgas zinātnes un detalizēt tirgus informāciju par citām valstīm no citiem sākuma uzņēmumiem. Ja šāda Eiropas mēroga mājas lapa tiktu izveidota, tur varētu apmainīties ar informāciju vai pat darbiniekiem ar šīs mājas lapas palīdzību Eiropas Savienība varētu turklāt izsludināt arī e, konkursus sākumu uzņēmumiem visā Eiropā. Tad žūrī varētu izvēlēties trīs visdaudzsološākos jaunos uzņēmumus un e, piedāvāt viņiem kaut kādu veidu naudas balvu. Visveiksmīgi izveidotie sākumu uzņēmumi būtu, šie jaunu uzņēmumi būtu e, labs piemērs tālākai darbībai godātie parlamenta deputāti, pārvērtīsim uzņēmē darbību par lielisku iespēju šeit Eiropā. Paldies! Thank you, Lawrence. Now... Paldies, Lorence. Tagad dosim vārdu deputātiem. Pirmais ir Senšults. Jā, paldies. Paldies jauniešiem par eh, izteiktajiem priešlikumiem, un šajos divos paziņojumos par eh, aktuāliem tematiem ir tik daudz eh, labu priešlikumu, ka īstenībā divās minūtēs nevar pat reaģēt uz to visu, bet tas parāda to, cik intensīvi jūs esat strādājuši pie šī jautājuma. Es esmu salīdzinoši jauns deputāts, tāpēc man prieks, ka jūs izvēlēties šo startupu tēmatu, jo tas ir svarīgs faktors Eiropai. Daudzas lietas jau tik pieminētas šajā sakarā kas ir svarīgs. Un man likās arī ļoti interesanti arī tas, ka jūs arī konstatējāt, ka vajadzētu likt uzsvaru uz platformām, uz labākās pieredzes apmaiņu. Tas ir arī tieši tas pats, kas mums ir uh, prasīts mūsu sagatavotajos ziņojumos, lai notiktu apmaiņa ar e, labāko praksi un mēs varētu mācīties viens no otra veidošos kontaktu tīklus Un bieži vien startup dibinātāji man saka, ka birokrātija bieži vien ir liels šķērslis. Un ka mums vajadzētu mazināt birokrātiju, un viņi ir spiest pārāk daudz ar to cīnīties. Un lobbyis ir nepieciešams startup uzņēmumiem, eh, jo dažkārt eh, var būt arī bankrots, un eh, ir nepieciešama skatīties to, ka nevis e, ka ir kaut kas zaudēts, bet ka ir iegūta pieredze. Vācijā un arī citur daudz jaunieši e, labprātāk vēlas e, valsts pārvaldē strādāt un iegūt tādu pārliecību un drošību attiecībā uz darbu, bet jābūt arī ir drosmīgiem jauniešiem um, kā jaunieši, kuri šodien prezentējuši savas idejas. Un tad par finansēšanu Mani secinājumi tādi, ka nauda jau ir pieejama. Daudzi cilvēki arī ārpus eh, valsts struktūrām ir gatavi šo finansējumu eh, sniegt, tur vienkārši ir labāk kontakti jāatrod. Un Hans Bekers eh, ļoti labi pieminēja tematu par neapmaksāto praksi. Varbūt arī Eiropas parlamentam ir jāsāk ar to, ka šeit, šajā iestādē nedrīkstētu būt neapmaksāta praksi. Tas jau būtu labs sākums. Paldies! Paldies! Nākamā, Mirjam, Pāvels. Jā, paldies, paldies par labajām idejām. Tas attiec ne tikai uz to, ko tikko sacījāt, bet arī visas idejas kopumā, kuras paudāt. Cerams, ka nākotnē mēs varēsim izmantot daudz ko no tā. Es vēlētos, lai Eiropas uzņēmēji kļūtu par pasaules līmeņa līderiem savā biznesā ir svarīgi, lai mēs nekļūtu tikai par patērētājiem eh, citu ražotajiem produktiem. Tāpēc mums ir jāmudina jaunā paudze sākt savu biznesu, kļūt pašiem par uzņēmējiem. Tas nozīmē, ka arī bankām un investoriem, kā Šulcis kungs sacīja, ir eh, jāpiešķir kredīt līnijas jauniešiem. Pat ja eh, biznesa neizdodas, pat ja vienu, divas reizes uh, ir palaistas garām šīs iespējas, teiksim tā. Protams, ka ir modeļi, pāraugi, kur varam paskatīties Silīcija ielai vai Telavivu. Tie ir divi labākie piemēri, bet es nedomāju, ka mums ir jākopē Silīcija ielais pieredze vai Telavivas pieredze. Mums ir jāizmanto tas, ka jaunatnē ir talanti un jāfinansē eh, atbilstoši eh, viņu projekti. Jūs runājat par digitālajām prasmēm, jā, man liekas, ka tas ir ļoti svarīgs virziens. Un mums vajadzētu arī iedrošināt jauniešus tur darboties. Es pats esmu inženieris, es labi zinu, par ko es runāju, un par šo nepieciešamību uh, stiprināt digitālās prasmes jauniešiem. Tāpat mums arī ir jāsaprot, ka startup uzņēmumiem ir atšķirīgi biznesa modeļi no mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Viņi vienkārši atšķirīgi, un eh, mums ir nepieciešams to iekļaut arī mūsu normatīvajā ietvarā, lai būtu paredzēta īpaši pieeja šāda veida uzņēmumiem. Eh, laiks man ir gan beidzies, bet eh, noslēgumā vēl gribu pateikt, ka mums ir jāveicina sadarbība starp startup uzņēmumiem un universitātēm, izveidot inkubators, kur šie jaunieši var e, izpausties radoši un izmantot savu inovāciju e, potenciālu. Paldies par jūsu priekšlikumiem, ar nepacietību gaidu iespēju pie tiem strādāt vairāk. Paldies, un pēdējā runātāja ir Lora Agēja, divas minūtes. Jā, labdien! Paldies jums visiem! paldies eh, par eh, to, ko prezentējāt mums. Eh, jūs tiešām padalījāties ar tādu specifisku skatījumu uz to, kāda ir jūsu prasības, un parādījāt to, kā jūs skatāties uz šīm realitātēm. Jo mūs jau ļoti nosacīti var pieskaitīt pie jauniešiem skatījums uz startup uzņēmumiem. Esmu diezgan bieži sastapus jauniešus ar tādu uzņēmēju garu, bet bieži vien viņi padodas lielās birokrātijas priekšā un saskaroties ar lielām grūtībām. Līdz ar to viņu labās idejas nekad arī netiek īstenotas. Startup uzņēmumiem šobrīd ir tik daudz problēmu, jo ir ierobežota piekļuve, pieņēm, piemēram, aizdevumiem, ir ļoti daudz birokrātisko šķēršļu eh, jauniešiem, kas vēlas uzsākt savu uzņēmēju darbību. Un ir ļoti grūti pārvarēt šos šķēršļus. Un tās bieži vien atbaida jauniešus, liek viņiem nolaist rokas. Vai arī vienkārši tas finansējums, eh, kas varbūt ir atšķirīgs no jūsu ierosinātā eh, piemēram, Eiropas investīcija bankas eh, līdzekļi. Tur bieži vien jauniešiem, kas vēlas eh, uzsākt eh, uzņēmē darbību, viņi, piemēram, vēršas pie biznesa eņģeļiem. Nu, tas ir viens no variantiem. Tas varbūt nesakrīt precīzi ar jūsu ierosināto. Bet vēlos pievērst tam uzmanību. Un tāpat arī vēl vienam aspektam. Mēs bieži vien dzirdam jauniešu labās idejas, līdzīgi kā no jums, uh, kas tālāk tiek pārdotas multinacionāliem uzņēmumiem. Mums varbūt vajadzētu vairāk e, koncentrēties uz startup uzņēmumu attīstību, lai ideja, kas nāk no jaunieša, nozīmētu, ka šis pats jaunietis var arī turpināt šo schēmu īstenot un šo ideju izvērst dzīvē, nevis pārdot vienkārši citiem. Paldies! Atgriežamies pie eh, runātājiem. Viena minūte katram. Melise pirmā lūdzu. Jā, tā par pēdējo ideju par eh, startup tālāk pārdošanu. Viena lieta, kas ir svarīga, šī mentora palīdzība un eh, biznesa eņģeļu atbalsts. Ir svarīgi, lai ir būtu kāds, kas notic jaunietim. Uh, ka jā, šis jaunietis var vadīt e, uzņēmumu. Tas, e, es katrā ziņā esmu redzējusi daudzus gadījumus, kad uzņēmumu e, finansēšanas gadījumā šis biznesa eņģēls tālāk izspiež šo jaunieti no biznesa, jo netic, ka viņš spēs nākamajā līmenī efektīvi strādāt. Es nedomāju, ka tik daudz e, pati birokrātija ir kavēklis. Tas, protams, arī ir svarīgi, bet es uzskatu, ka ir nepieciešams uh, saprast, ka e, startup uzņēmumu izveide ir viegla, bet tikpat viegli arī ir zaudēt un uh, ir jāmaina šī izpratne ka mēs varam kļūt par uzņēmējdarbību. Tas nav kaut kāds dīvaini koncepcija, kāda, kas eh, der tikai eh, laimīgajiem dažiem. Lorenz. Jā, es vēlējos eh, papildināt šo ideju un atbalstīt to, ka mums ir nepieciešama vairāk inkubātoru. Piemēram, Minhenē mums ir viens no labākais, viens no labākajiem inkubātoriem. Vakar runāja tā vadītāja, un viņš sacīja, ka viss sākās ar biznesa plānu un semināru organizēšanu par izglītību. Manuprāt, tā ir labākā iespēja sākt to. Tā skaitā inovāciju mācības arī eh, varbūt vidusskolā, bet nu galvenokārt jau universitātē, lai mainītu cilvēku attieksmi. Es ieinteresējos par uzņēmējdarbību tad, kad redzējām, viš, redzēju visu šīs labās idejas par startup uzņēmumiem, to, ko eh, mani studiju biedri sāka. Es domāju, ka to ir iespējams sasniegt, sākot ar izglītības programmām, galvenokārt jau universitātē, pakāpeniski, īstenojot biznesa seminārus, varbūt nevis uzreiz lecot uh, realitātē iekšā, kā Lorā G. pieminēja. Paldies! Paldies! Eh, lūkšu tulkiem vēl uzkavēties mazliet piecas minūtes. Ir ļoti svarīgi, lai mēs uzklausītu arī Mišels Servots kurš ir eh, eh, nodarbinātības ģenerāla direktorāta eh, Eiropas komisijā ģenerāla direktors. Lūdzu. Jā, paldies. Centīšos izteikties pēc iespējas īstāk. Zinu, ka mums ir ierobežots laiks. Paldies par šīm jaunajām idejām pirmkārt. Tas nav nemaz tik bieži, ka mēs dzirdam jaunas idejas, un mēs to ļoti atzinīgi vērtējam. It īpaši brīdī, kad Eiropai nepieciešams atrast jaunas pieejas, jaunas idejas varbūt man sākt ar migrāciju. Eh, man tas likās, likās ļoti pozitīvi, eh, ka es varu dzirdēt, ka jaunieši atbalsta eh, migrāciju, jo jauniešus vairāk pakļautu globalizācijai, un es redzu jau to, ka ir iegūmi no migrācijas, un tas ir svarīgi. Tāpat attiecībā uz Eiropas Savienību jāsaka, ka Eiropas Savienība ir balstīta uz dažādību, un tas mums ir arī jāsaprot, kā mēs varam pozitīvā ziņā izmantot šo dažādību. Tālāk, kas tika minēts par integrāciju darba tirgu, vēlas sacīt sekojošo. Šobrīd mums ir liels e, migrantu pieplūdums un e, ir diezgan grūti ar to tikt galā, it īpaši dažām dalību valstīm. Bet šajā kontekstā jāsaka, ka svarīgākais ir rast neformālu pieeju, e, praktisku pieeju šīm problēmām. Kas attiec uz prasmēm, nu nevar īsti sagaidīt, ka ir iespējams oficiāls atzīšanas process dokumentiem tā, kā tas ir Eiropas Savienībā šobrīd. Tāpēc ir svarīgi, lai būtu sistēma, kur mēs varētu pārbaudīt kompetences tiem, kuri ierodas komandas, un tad varētu organizēt īsu, ātru procesu, lai varētu atzīt viņu prasmes oficiāli. Tāpēc ir svarīgi būt elastīgiem, būt praktiskiem un nodrošināt, ka tie, kuri ierodas, saņem iespēju integrēties darba tirgu pēc iespējas ātrāk. Tālāk par prasmēm. Tas bija otrais punkts. Es piekrītu, ka digitālās prasmes ir šobrīd aktuāls jautājums, es pateiktu vairāk. Uh, Eh, tās ir saistīts arī ar eh, analfabētismu izskaušanu. 17 miljonu eh, Eiropā šobrīd ir iedzīvotāji, kuri ir problēma ar lasīt prasmi, skaitīt prasmi un digitālajām prasmēm. 17 miljoni tā ir burtiski manas valsts lielums. Uh, Ja jums nav attiecīgas eh, lasīt prasmes, skaitīt prasmes un digitālās prasmes, jūs nevarat atrast labu darbu. Tāpēc eh, mēs ierosinām prasmu garantiju programmu un uz to ir jākoncentrējas. Es jums piekrītu, ka uz problēmu atrisināšanu balstīta izglītība ir ļoti svarīga nākotnē. Mums ir situācija, kur jaunieši nākotnē mainīs dažādas karjeras, mainīs savas darba vietas Līdz ar to nav tik svarīgi zināt tikai to, eh, kas nepieciešams galdniekam, piemēram. Ir svarīgi, lai varētu pārkvalificēties uz santehniķu, piemēram, uz IT inženieri, uz kādu citu amatu. Un tā nu, visbeidzot par saikni starp izglītības sistēmu un eh, darba devēju. Mēs Eiropas komisijā strādājam pie tā, lai atrisinātu problēmu ar prasmi nesakritību. Šo problēmu, kā izglītības sistēma ražo to, kas darba devējiem īsti nav vajadzīgs. Bet mums jāskatās arī no jauniešu perspektīvas. Jo jauniešiem ir jābūt tiem, kuriem jāatrod šī saikne starp būšanu izglītības sistēmā un pēc tam pāriešanu uz darbu uzņēmumā. Kas no jauniešiem sacīja, ka došanās uh, praksē uzņēmumā ļāva saprast, ko darba devējs īsti grib. Tas, manuprāt, ļoti svarīgs punkts. Tāpēc mēs strādājam pie mobilitātes, eh, arī pie atsevišķas schēmas nākotnē, kas būtu kā Erasmus jauniem profesionāļiem. Jo uzskatām, ka šāda pieredze ir ļoti svarīgs elements izglītībā. Un par uzņēmējdarbību visbeidzot. Pirms diviem gadiem redzēju pētījumu, kur bija rakstīts, ka universitāšu absolventi gan ir 70% apsver ideju kļūt par uzņēmējiem. Ap, ASV, es teiktu, divus trešdaļus, varētu teikt, vēlas kļūt par uz, uzņēmējiem. Un eh, mums šeit ir liela atšķirība starp Eiropu un ASV šajā vēlmē kļūt par uzņēmējiem. Eh, Dažās dalībvalstīs eh, atbalsts ir šai ziņā, bet eh, tas ir sistemātiski visās universitātēs eh, jāiekļauj. Jāmācā ne tikai par startup, bet arī par tālākas darbības paplašināšanu, jo bieži vien problēma startup uzņēmumiem ir pēc tam kļūt par īstu uzņēmumu. Uh, mūsu ierastā izpratnē. Bieži vien šis solis ir tas, kas rada liels problēmas. Es teiktu, ka universitātes ir svarīgas, bet mums ir jāceras, ka startup uzņēmumam ir tālāk jādarbojas arī plašākā mērogā. Jo svarīgākais šeit nav tikai universitāte, bet mikrokredītu pieejama, uzņēmuma atvēršana iespējas. Tas ir svarīgi, un mums ir nepieciešams atbalstīt visas iespējas, šā, lai šādu uzņēmumu varētu augt un attīstīties. Uh, Man patika ideja par viens pieturs aģentūru. Tā tiešām problēma. Es pats izpildīju testu nesen, vēlējos noskaidrot, eh, kas ir nepieciešams, lai kļūtu par pašnodarbinātu personu manā valstī. Un eh, apmeklēju mājaslapu, kur bija viss šīs eh, lietas izskaidrots. Es, es nejutos tik vecs, bet biju nepatīkami pārsteigts, tik visas sarežģītās lietas, kas ir jāizdara, lai uh, attiecībā uz grāmatvedību, uz nodokļu deklarācijām, viss, kas ir jāspēj izdarīt pašam. Tā kā viens pieturas aģentūra ir laba ideja, kur jauns eh, potenciāls uzņēmējs varētu atrast visu administratīvos soļus un ātri atrisināt tos, tātad visu, kas ir nepieciešams, lai varētu kļūt par uzņēmēju. Eh, es atvainojos, ka es tā lēkāju pa tematiem, eh, viss, kas tika pieminēts, varbūt pārāk ātri izskrēja eh, cauri, bet, nu, es zinu, ka laiks ir ierobežots, un paldies visiem par idejām. Paldies! Jā, tik tiešām laiks mums ir beidzies, bet es vēlējos pateikt paldies mūsu trīs runātājiem par lieliskajām idejām un arī maniem kolēģiem par viņu līdzdalību. Manuprāt, šī bija viena no labākām uzklausīšanām, kas mums ir bijusi nodarbinātības komitejā. Un es tiešām ceru, ka mums būs vairāk šādu uzklausīšanu. Tas mums visiem dod iedvesmu. Un kā kāds, kurš sāka savu biznesu 22 gadu vecumā, es lepojos ar to joprojām. Un es saprotu, ar kādiem izaicinājumiem eh, cilvēks saskaras. Un jo vairāk mēs varam kaut ko darīt eh, no savas komitejas, no Eiropas parlamenta puses, lai atbalstītu jaunos uzņēmējus, jo labāk. Paldies jums visiem! Un tagad aicinu jūs visus uz uzņemšanu ar dzērieniem, kas notiks tepat ārpusē pēc brīža.